Jā, liebe kolēģinen un kolēģi. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, ministres kundze, gribēju jūs sirsnīgi sveikt mūsu pēcpusdienas darba cēlienā. Koordinators sanāks nedaudz ievilkās, tādēļ arī viss mūsu uh, darba cēliens ir nedaudz ievilcies, un mūsu vicepriekšsēdētāja Muskardīni arī tagad pie mums uh, jau traucas no lidostas, uh, tādēļ es viņas vietā tagad atklāšu sēdi. Gribēju jūs sirsnīgi sveikt uh, mūsu vidū, ministrs kundze, jūs jau otro reizi esat ieradusies pie mums komitejā. Domāju, ka mūsu attiecības, mūsu lietišķā sadarbība ar Dānijas prezidentūru norisinājās patiešām ļoti labā gaisotnē. Un tieši tirzniecības jomā mēs esam pieņēmuši divus ļoti būtiskus likumdošanas aktus tieši jūsu vadībā, padomē. Pirmām kārtām divpusējās investīcijas un ar tām saistītie nolīgumi Mums bija patiešām garas un, un tādas uh, nogurdinošas sarunas, un mums izdevās atrast labus kompromisus. Tāpat par VSP, vispār jau preferenču sistēmu, mums izdevās vienoties par uh, nu dienu veiksmīgu risinājumu. Protams, mums noteikti būs vēl papildus viedokļu apmaiņa, runājot arī par pilnvaru piešķiršanu sadarbībai ar Japānu. Ministras kundze, jūs noteikti būsiet informēta, ka parlaments vēlas pilnvaru piešķiršanu tomēr atlikt uz pēc iespējas ilgāku laiku, lai mēs varētu izkristalizēt vislabāko iespējamo politiku un pozīciju. un mēs lūgtu jūs sarunas uzsākt tikai tad, kad arī parlaments būs sagatavojies. Jo procedūras norises laikā mēs, protams, varēsim labāk sagatavot savu pozīciju, un, protams, ja mēs pieņemsim lēmumus, pirms vēl būs gatava mūsu pozīcija, tas tikai situāciju sarežģīs. Liels jums paldies, ka pie mums ieradāties, un Laipni jūs sveicu mūsu komitejā. Gribēju pateikties arī visiem jūsu biroja darbiniekiem, ka viņi ar mums ir tik veiksmīgi sadarbojušies. Weil ich kann mir schon vorstellen, Es varu ļoti labi stādīties priekšā, kā ar parlamentu vest sarunas nevienmēr ir tas vieglākais darbiņš, un gribēju jums pateikties par to, ka jūs tik labi ar mums sadarbojaties. Paldies! Tagad jums vārds. Vielen Dank, Bernd. Um... First of all, I, I think it's... Pirmkārt, man šķiet nedaudz žēl, ka Morelī kungs nevarēja ierasties šodien, jo mums bija ļoti laba, ļoti veiksmīga sadarbība ar profesoru, un es ceru, Bernt, ka nodos viņam manus sveicienus un pateicības vārdus. Ceru, ka viņš pēc operācijas ātri spēs atgūties. Kā jau norādīja, kopumā Priecājos par eh, tiešniecības demokratizāciju, kas notika ar Lisabonas līguma palīdzību, un priecājos, ka varu sadarboties ar jums šodien, un mūsu prezidentūras pēdējā nedēļā varu apliecināt, ka mūsu sadarbība ir bijusi ļoti auglīga. Un no tās ir radušies eh, ieguldījumi demokrātiskai izaugsmē Eiropā. Mm. Vēl personiski gribu piemetināt, ka man ļoti patika ar jums strādāt. Gribu jums pateikties par veiksmīgo sadarbību. Īpaši gribu uzsvērt rezultāts, ko mums izdevās sasniegt divos nozīmīgos tiesību aktu dosjē. Eh, eh, GSP regulā un eh, Falter Klose eh, regulā. Eh, komisija un padome uzskata, ka abas regulas ir praktisks pierādījums Lisabonas līguma vēlmei ieviest koplēmumu eh, procedūras pieņemšanu šai jomā. Appusēja elastība un veiksmīgs dialogs spēja novest pie labiem rezultātiem. Es ļoti priecājos par uh, šo uh, Mm, kompromisu ground handling eh, regulā eh, un attiecībā gan uz uzņēmiem, gan valdībām šis solis ļoti palīdzēs eh, labāk plānot tālāk gan un veicināt tirsniecību un investīcijas. Es gribētu pateikties jūsu komitejai un īpaši Marēras kungam par sadarbību. Varu arī apsolīt, ka uh, pagātnē gūtā veiksmīgā pieredze sadarbībā ar Eiropas parlamentu eh, tiks eh, nodota pēc tām arī nākamajai prezidentūrai Kiprai. Um, USDSP eh, schēmas spēlē nozīmīgu lomu kā tirsniecības instruments, lai atbalstītu attīstības valsts. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, ka uh, Eh, Eiropas parlaments plaši atbalstīja eh, to pagājušās nedēļas plenārsēdes balsojumā, eh, tātad balsojot par šo kompromisu starp INTA un prezidentūru. Liels paldies INTS gan referentam, gan ēnu referentiem par veiksmīgu konstruktīvu sadarbību ar prezidentūru pie šī nozīmīgā dosjē. Mēs ļoti novērtējam to. Mūsu sadarbība ir izšķiroši svarīga Tā skaitā izstrādāt Eiropas Savienības ofensīvas reakciju uz globālo ekonomisko krīzi, cenšoties radīt izaugsmi un darba vietas. Esošā šie paredzējumi e, norāda, ka e, Eiropas Savienība 12. gadā e, nepanāks izaugsmi. Tas ir tādēļ, ka 0,7% IKP izaugums tiks panāks pateicoties ārējai tirzniecībai. Mūsu iekšējais pieprasījums Eiropas Savienībā ir paredzams, ka saglabāsies vājš vai būs pat negatīvs. Tāpēc mēs nespēsim izaugt, ja nepanāksim ārēju pieprasījumu un eh, ārējās tirsniecības eh, veicināšanu. Komisija paredz, ka līdz 15. gadam 90% ekonomiskās izaugsmes uh, notiks ārpus Eiropas Savienības. Esošajās Eiropas Savienības tirsniecības eh, pārunas var palīdzēt par uh, vairāk kā 2% veicināt IKP pieaugumu, 275 miljonu uh, ieplūšanu un 2 miljonu darba vietu radīšanu Eiropā. Dānijas prezidentūra ir censusies garantēt, ka kāda Eiropas eh, līderi apspriež izaugsmi un darba vietas Eiropas eh, sa samitā eh, jūnijā, jūnijā, tad mēs apspriedīsim arī tirsniecību. Tas ir ļoti pozitīvi, jo tas uzsver, ka Eiropas Savienībā tirsniecība ir svarīga daļa um, atbildēji uz šodienas izaicinājumiem. Un eh, tas lielā mērā sakrīt eh, ar 31. maijā gotajām norādēm. Es paredzu, ka tirsniecība būs viens no jautājumiem, ko izskatīs Eiropa domē. Un paredzu arī, ka Eiropadomu secinājumos tiks iekļauts eh, liela nodaļa, kas tiks veltīta tirsniecībai. Dānijas prezidentūras laikā esam koncentrējušies arī uz Eiropas Savienības valsts divpusējiem nolīgumiem ar citām valstīm. Esam cenšies eh, panākt eh, brīvs tirzniecības nolīgumu ar Japānu. Komisija un Japānas valdība ir strādājušas pie tā, lai pavirzītu šo darbu uz priekšu. Nākamais solis ir komisijas eh, prezentācija. Tātad eh, direktīvas projekts tiks prezentēts piedo, eh, padomē, un es uzskatu, ka tas ir liels sasniegums. Es pilnībā apzinos, cik jutīgi jautājumi tiek izskatīti šais pārunās. Bet tepat laikā gribu uzsvērt, ka sagatavošanas darbs, kas noris kopā ar Japānu, ir ļoti nopietns, ļoti ambiciozs, un eh, mēs nopietni gatavojamies brīvas tirzniecības nolīguma apspriešanai. Uh, Arī Japāna e, iesaistās e, ļoti lielā mērā. E, Eiropai ir jāizvēlas, kā rīkoties, kā, mēs, kā sadarboties ar pasaules trešo lielāko ekonomiku. Es uzskatu, ka jau ir iemesli būt optimistiskiem, tāpat laikā jāpaturprāta, ka priekšā vēl stāv sarežģīts pārunas. Uh, Es zinu, ka Eiropas parlaments ļoti interesējas par šo dosjē, lai arī uh, ievērojam Lisabonas līguma noteikumus par uh, padomas prerogatīvu sākotnēji uh, uzticēt šo mandātu padomē. Gribu apliecināt, ka padome ir ieinteresēta arī Eiropas parlamenta paustajos viedokļos. Cenšoties panākt izaugsmu un darba vietu radīšanu Eiropā, uh, Mums, kā prezidentūrai, bija viena no prioritātēm garantēt piekļuvi tirgum mūsu svarīgākiem ekonomiskiem partneriem, tā skaitā BRIK valstīm Brazīlijai, Krievijai, Indijai, Ķīnai, kas ir ļoti nozīmīgi tirgi Eiropas eksportam. Runājot par Indiju, esam novērojuši attīstību brīvās tirzniecības nolīguma pārnās. Šobrīd esam jau Eh, es gribētu teikt gala posmā, bet diemžēl nevaru to atzīt. Mēs ceram, ka rudenī gan izdosies pavirzīties uz priekšu. Diemžēl diez vai izdosies noslēgt pārunas līdz šī gada beigām. Attiecībā uz, uz Krieviju, Krievijas dalība PTO ir ļoti nopietnas solis uz priekšu. Un uh, paredzams, ka tas e, Krievijas ekonomikas e, izaugsmi veicinās un palīdzēs e, gan mūsu, gan Krievijas eksportētājiem. Ceram, ka drīz Krievija spēs spērt nākamo soli un uzsāks pārunas attiecībā uz jaunu nolīgumu - tirzniecības nodeļu, kas iet tālāk pār PTO prasībām. Eiropas Savienība ir gatava stiprināt ekonomisko sadarbību ar Krieviju. Arī Brazīlija ir nozīmīgs partneris. Diemžēl līdz šim Eiropas Savienības Merkosur eh, fe, eh, brīvās tirzniecības nolīguma pārnās īpaši progress panākts nav. Eh, un mums vajadzētu saglabāt cerības un saglabāt stingru nostāju, norādot, ka mēs gribam brīvtirzniecību un atteikties no protekcionisma E, pasākumiem. Visbeidzot, tika panākta principiāla vienošanās iepriekšējā Eiropas Savienības Ķīnas e, samitā, ka mēs sāksim pārunas pār divpusēju nolīgumu, kurā tiks izskatīta arī piekļuva tirgumu. Mums ir spēcīgāk jācenšas aizstāvēt savu e, Eiropas Savienības investoru intereses, un to izdosies panākt labāk, ja būsim visi vienoti. Mēs uh, varam šim dosijai piešķirt augstu prioritāti un sagaidām, ka pārunas varētu tikt uzsāktas 2012. gada otrajā pusē. Arī transatlantiskās uh, ekonomiskās attiecības mūsu prezidentūras laikā ir bijušas viena no prioritātēm. Esam labi sadarbojušies ar ASV administrāciju, un uh, tas noticis arī augsta līmeņa darba grupā, kurā izskatījām izaugsmu un darba vietu radīšanu. Uh, Pagaidu ziņojums ir paredzams jau šī mēneša beigās, un gala ziņojums tiks izstrādāts šī gada noslēgumā. Abas puses vēlas izpētīt, cik tālu iespējams procesā pavirzīties uz priekšu. Iespējams, ka beigās mēs varētu nonākt pie jeb, lielākajām, jebkad notikušajām brīvstirzniecības eh, nolīguma pārnām. Bet ja tā, tad mums vajag apliecinājumu, ka spēsim to sasniegt saprātīgā laikā. Turklāt ir nepieciešams šādām pārunām drīzāk stiprināt nekā vājināt PTO un daudzpusējo tirsniecību. Startautiskajā darba kārtībā e, gribu pieminēt e, e, šos tirsniecības nolīgumus ar Eiropas Savienības kaimiņiem, kur ir, nespēj, ir nepieciešams eh, lielāks Eiropas Savienības eh, norma pārņemšana kā citviet. Ukrainā eh, darbs ir noslēgts attiecībā uz pie šī nolīguma pieņemšanu. Diemžēl Ukrainā šobrīd notiek arī virzība pretējā virzienā, un ja Ukraina neatgriezīsies uz Eiropas vērtību ceļu, tad situācija tikai pasliktināsies. Eh, Pārunas pār FTA turpinās ar eh, Grūziju, Moldovu un Armēniju. Tā ir nopietna sastāvdaļa kaimiņu valstu politikā. Mēs ceram, ka izdosies pārunām eh, noslēgties veiksmīgi un ka šīs trīs valstis integrēsies Eiropas Savienības tirgū. Uh, Runājot par kaimiņiem dienvidos, mēs turpinām strādāt ar Maroku, Tunisiju un uh, Jordānu, un uh, vajadzētu pārunas noslēgt pēc iespējas drīzāk un uzsākt nākamo sarunu posmu. Privās tirzniecības nolīgumi palīdzēs virzīt uz priekšu uh, šai uh, teritorijā notiekošo pārmaiņu procesu. Turklāt priecājos, ka pārunas ar Kanādu un Singapūru e, mūsu prezidentūras laikā jau ir noslēgts un padome ir lēmusi uzsākt e, pārunas ar Vietnamu, ļoti nozīmīgu partneri, tuvāko nedēļu laikā. Visbeidzot, padomē esam vienojušies parakstīt Eiropas Savienības e, Kolumbijas un Peru brīvās tirzniecības nolīgumu un paredzam arī sarakstīt e, Eiropas Savienības Centrāla Amerikas asociācijas nolīgumu šī mēneša eh, kādā vēlākā posmā. Pēc Eiropas Savienības Kolumbijas eh, Peru eh, nolīguma vēl ir jāatzīst, ka mēs esam nobežījušies par situāciju cilvēktiesību jomā šais valstīs. Manuprāt, uh, Uh, dokumentā šobrīd ir atska, atspoguļotas gan bāžas par satraucošo situāciju, gan uh, um, pozitīvie aspekti no otras puses. Eiropas uh, Savienība uzskata, ka brīvas uh, tirzniecības uh, nolīgumu noslēdzot arī cilvēku tiesību ņemšanu vērā ļoti svarīgs elements. Esam uzdevuši jautājumus par tirsniecības politikas saikni ar plašākiem jautājumiem kā cilvēktiesībām, un tas joprojām saglabājas aktuāli arī Uzbekistānas tirsniecības nolīguma sakarā. E, parlaments ir izstrādājis atzinumu, kur ir uzsvērs e, da, e, bērnu piespiedu darbu Uzbekistānā. Uh, un parlaments aicina Uzbekistānu pieņemt eh, starptautiskā darba organizācijas eh, misiju, kā sveik novērojums uz vietas. Par eh, Pakistānas īpašo režīmu, kā zināt, daudz Pakistāņu joprojām cieši tādēļ, ka ir bijuši postoši plūdi un dabas katastrofas. Padome ir apņēmusies strādāt Pakistānā un komisija ir izstrādājusi priekšlikumu šai ziņā. Pagājušo nedēļu padome prezentēja trialogā kompromisu, kur arī parlaments eh, norādīja uz vairākām problēmām. Es uzskatu, ka tam iespējams atrast pragmatiskus risinājumus un ka eh, vienošanos eh, spēsim rast gana drīz. Padome vēlas ļoti drīz noslēgt šī dosie skatīšanu. Turpinot pūliņus radīt jaunas darba vietas, stiprināt izaugsmi un atvērt tirgus, tie ir ļoti svarīgi faktori. Jaunais priekšlikums pār uh, trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvu Eiropas Savienības valsts iepirkuma tirgam eh, risina eh, problēmas, kas eh, pastāv sakarā ar dažu mūsu partneru atvērtības trūkumu. Un pāruns pār šiem vairākiem priekšlikumiem esmu sakuši mūsu prezidentūras laikā. Visbeidzot īsumā par reģionālo marķēšanu, par ko jau ilgstoši ir bijušas runas, ka priekšlikums jāizstrādā. Padomē, gan situācija ir izstrēgu, iestrēgus kopš 2005. gada. Tomēr parlaments ir ļoti atbalstījis uh, regulas izstrādi un līdz ar to padomē atsākās par to pārunas. Vairums dalību valstu pauda vēlmi konstruktīvi meklēt iespēja izstrādāt jaunu komisijas noteikumus par brīvprātīgu reģionālo marķējumu. Tomēr komisija vēl priekšlikumu nav izstrādājusi līdz galam. Tālāk par akta. Es uh, ņemu vērā uh, attīstību šai dosjē. Kā zinat, komisija lūdz, lai Eiropas Savienības tiesa sniedz savu viedokli un padome pievienojas komisijas viedoklim, ka būtu vērtīgi gūt Eiropas Savienības tiesas viedokli par akta eh, un tā eh, saistību ar Eiropas Savienības pamattiesībām. Esošajā mm, ekonomikas eh, situācijā, ņemot vērā, ka arvien pastiprinās protekcionisma. Dānijas prezidentūras laikā Eiropas Savienība ir aktīvi censies izstrādāt jaunas, re, kr, radošas pieejas uh, sarežģījumiem. Un, uh, jāsaka, tas nav bijis viegls uzdevums, jo joprojām atšķirās eh, viedokļi par to. Tas balstās uz tādiem faktoriem kā eh, iekļaušana, caurskatāmība un daudzpasā, daudzpasīgums. Un mēs galvenokārt domājam par um, atbalstu mazāk attīstītajām valstīm. Es gribētu teikt, ka tirsniecības veicināšana un atvieglošana būtu ļoti svarīgs, ja tīpaši ņemot vērā uh, Dohas uh, uh, darba kārtību, un tas varētu nākt par labu visiem PTO locekļiem. Mēs vienmēr esam gatavi runāt arī par daudzpusējo iniciatīvu pakalpojumu sektorā. Uh, sākotnēji fokusēt uz izaugsmu un darbvietu radīšanu. Eiropā tirdzniecība un attīstība ir bijusi uh, arī viena no prioritātēm Dānijas prezidentūrai. Un Eiropas Savienība ir un būs viens no galvenajiem tirdzniecības partneriem daudzām attīstības valstīm. Līdz ar to mēs raugamies, lai mūsu rīcība politikas būtu savstarpēji papildinošas. Šeit mēs runājam arī par vienošanās panākšanu, par jauno regulu, par vispārējo preferenču tarifu. Un mēs gatavojam mēs eh, izvērtēt arī jauno komisijas paziņojumu par tirdzniecību un attīstību. Un mūsu secinājumi tiks pieņemti tirdzniecības eh, ministru padomē Un komisijas paziņojums vēlreiz pasvītro to, ka Eiropas Savienības eh, svarīgā loma tirzniecībā un attīstībā nozīmē pielāgošanos arī jaunai um, globālai situācijai, fokusējoties uz vistrūcīgākajām un mazāk aizsargātajām valstīm. Vispēcot, Dānijas prezidentūras laikā mēs esam atkal sākuši runāt par tirzniecības liberalizāciju eh, pirmo reizi pēc Kopenhāgenas um, vides samita Un 16. martā 2012. gadā komisija iepazīstināja ar četriem darbības eh, virzieniem. Uh, daudzpusējās, divpusējās attiecības un īstenošanu. Lai arī ministri vie, ir vienojušies par to, ka visu četru darbības virzienu būtu jārealizē paralēli, es gribētu pasvītrot, ka viena no interesantākajām jaunajām idejām ir uh, daudzpusējs risinājums. Un uh, jaunais risinājums uh, Ženēvā ir izveidojusi jaunu pieeju, tas ir ilgtspējīgas daudzpusējās tirzniecības attiecības. Es uzskatu, ka šo iniciatīvu ir vērts izpētīt. Tāpat arī jaunākās attīstības EPIK nozīmē, ka starptautiski lietas ir pavirzījušās uz priekšu, lai veicinātu tā saucamās zaļās tirsniecības liberalizāciju daudzpusēju attiecību kontekstā. Protams, mēs saskaramies ar zinām pretestību, un tajā pat laikā mums ir jāpiesaist kritiskā dalībnieku māsa, lai izvairītos no ļaunprātīgas šīs sistēmas izmantošanas. Visbeidzot. Man tiešām ir bijis liels prieks strādāt pie šiem svarīgajiem Eiropā, eh, pie šiem svarīgiem jautājumiem Eiropai īpaši grūtā laikā. Un es esmu pārliecināta, ka mūsu Kipras kolēģi ļoti veiksmīgi spēs darboties jūsu kompānijā arī tālāk. Paldies! Jā, ganz herzlichen Dank. Für... Paldies. Paldies, ka jūs sniedzāt tik labu pārskatu par jūsu aktivitātēm pēdējā pusgada laikā. Tagad, protams, kolēģiem būs iespēja iesaistīties diskusijās. Šķiet, ka pirmā runātāja kārta jau ir pilna papadīs kundze, Kelēras kundze un Martina kungs pagaidām neredz, ka vēl kāds būtu pieteicies. Gracias. Uh, muchas gracias, señora ministra, por. Paldies, un paldies ministrs kundzei par ļoti vispusīgo informāciju, un arī paldies par visu, ko jūs eh, paveicāt Dānijas prezidentūras laikā, lai sadarbotos ar Eiropas parlamentu. Mēs gribētu eh, no savas puses arī jūs apsveikt par panākumiem Man ir vairāki konkrēti jautājumi. Viens ir par eh, transatlantisko sadarbību. Jūs teicāt, ka ir ticis panākt zināms progress šajā jomā. Es gribētu vaicāt, vai jūs varētu mums pateikt, vai mēs virzāmies tuvāk globālas vienošanās panākšanai, vai arī ir kāda atsevišķa jautājuma, kuros vienošanās ir iespējama. Uh, un tādējādi tas būtu tikai tāds daļējs vispārējais nolīgums. Otrakārt, kāds ir jūs viedoklis par akta nolīgumu. Jūs zinat, ka mums ir bijušas eh, daudzas uzklausīšanas un tikšanās ar dažādu nozaru pārstāvjiem, un viena no problēmām, kas izkristalizējās eh, šo tikšanos laikā, ir jautājums par to, kā atrast risinājumu akta nolīgumam Eiropas līmenī. Un mums nesen bija apmeklētāja grupa, kur atkal uzdev šo jautājumu. Un ko mēs domājam ar Eiropas akta nolīgumu? Ko komisija šeit darīs? Es gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Paldies! Thank you very much. Paldies, paldies ministrs kundzei par to, ka ieradāties, lai tiktos ar mums, un es gribētu jums pateikties par to, kā Dānijas prezidentūra darbojās, jo, ko es dzirdēju no citiem trialogiem un to, ko piedzīvoju pat piedaloties trialogā, es redzu, ka jūsu darba stils atšķirs no citām prezidējošām valstīm, kas bija ļoti patīkami, un jūs koncentrēties arī uz cilvēktiesību jautājumiem un attīstības lietām, un, teiksim, man un manai grupai tas, protams, ļoti patīkami gribētu jūs apsveikt arī par jūsu izrādīto pieeju Pakistāns jautājumu risināšanā. Man ir daži jautājumi. Jūs pieminējāt, ka Japānas sakarā jūs gribētu, lai parlaments būtu aktīvāk iesaistīts šajā procesā. Es saprotu, ka uh, no mums tika sagaidīts līdz šim tikai pateikt jā vai nē, kas nav visai produktīvi. Man ir prieks eh, dzirdēt, ka jūs sagaidat kaut ko citu no mums, un varbūt jūs varētu noprecizēt, kā šī mūsu lielākā līdzdalība varētu izpausties un kāds varētu būt, teiksim, šis mandāts, ko mēs varētu dot sarunu vedējiem. Tālāk tas, ko jūs pieminējat par Uzbekistānas lietu, eh, parlaments ir izvirzījis veselu rindu nosacījumu un iespējams, ka tā mēs varētu rīkoties arī citos gadījumos, un vai jūs esat runājis ar padomu, kā tas varētu izskatīties tālāk, tālāk par citas sarunām. Mēs dzirdējām kritiku no dalību valstīm, ka tās nav pietiekami informētas, un mēs gribētu dzirdēt, kā padome patreiz risina šo jautājumu un kāda ir situācija šajā sakrā. Paldies. Paldies, Mārtiņ, vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vēlreiz pateikties Dāņiem par izcilo sadarbību. Jūs pieskārāties tik ļoti plašam jautājumu spektram, bet es gribētu uzdot trīs jautājumus tomēr. Vispirms mūsu juridiskais dienests izvērtēja lēmumu pieņemšanas procedūru padomē. Kolumbijas sakarā, Centrālā Amerikas sakarā, uh, Izraēlas līguma sakarā un Krievijas uh, nolīguma sakarā. Un uh, šajos gadījumos tika izmantot tā saucamā piekrišanas procedūra, bet juridiskais dienests norādīja, ka atsevišķi aspekti tomēr būtu bijuši skatāmi koplēmumu pieņemšanas eh, procedūras eh, kontekstā. Un vai jūs esat izvērtējuši to attiecībā uz kuriem nolīgumiem uh, būtu nepieciešama tikai mūsu piekrišana un kur būtu mums jāpiedalās pilnvērtīgā koplēma pieņemšanas procedūrā. Un kā būtu iespējams eh, labot tās lietas, kas varbūt ir izdarīts līdz šim nepareizi. Otrakārt, es gribētu zināt, vai padomē vispār ir bijušas nopietnas diskusijas par politikas konsekvenci un vienlīdzīgu uh, attieksmi pret uh, dažādām valstīm. Jūs pieminējāt Ukrainu, un es piekrītu jūs vērtējumam par notikumu gaitu Ukrainā, bet jūs uh, runājāt arī par uh, nolīga, jauna nolīguma noslēgšana ar Izrēlu, bet uh, tā ir valsts, uh, kas uh, apcietina bērnus, ekspropriē īpašumus cilvēkiem Palestīnā un Gazas rietumkrastā. Jūs gribat noslēgt brīvās tirdzniecības nolīgumus ar viņiem, tajāpat laikā ar Ukrainu. Šajā gadījumā mēs esam iesaldējuši mūsu attīstības palīdzību. Vai tas ir konsekventi? Uh, Un visbeidzot, mums pēdējais jautājums. E, man ir prieks, ka jūs pasvītrojāt e, attīstības politikas nozīmi, bet šorīt no rīta mēs apspriedām e, labojumus negulā par piekļuvu tirgiem, kas tādējādi liekas piekļuvu mūsu tirgiem vairākām mazāk aizsargātām un attīstītām valstīm. Paldies, Šulckungs! Thank you, Mr. President. I also want to thank Paldies priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties ministrs kundzei par to, ka jūs mūs informējāt par ļoti plašu jautājumu spektru un sniedzāt ieskatu tajā, ko prezidentūra ir centusies paveikt šī pusgada laikā. Es uzklausīju jūsu ļoti garo sasniegumu uzskaitījumu, tālāk uzskaitījāt tās lietas, kas vēl ir procesā, un pateicāt arī to, kādu uzdevumu vēl ir priekšā. Tas nozīmē, ka būs jānodrošina tāda gluda pārēja no Dānijas prezidentūras uz Kipras prezidentūras pilnvaru laiku, un es domāju, ka mēs ļoti labprāt gribētu redzēt zinām pēctecību šeit. Tāpat es klausījos to, ko jūs runājāt par ļoti ciešo sakarību starp izaugsmi un uh, jaunu darbvietu radīšanu un starptautiskiem tirniecības nolīgumiem. Un mans jautājums ir par to, kāda konkrēti jums priekšlikumi ir, lai nodrošinātu labāko starptautisko tirzniecības nolīgumu noslēgšanu, ņemot vērā šo uh, G plus 20 konferenci, ņemot vērā arī klimata izmaiņu jautājumus. Un jūs pieminējāt arī starptautisko nolīgumu par tā saucamo zaļo tirdzniecību. Man ir zināmas idejas, kas tur varētu būt, bet atgriežoties pie tā, ko jūs teicāt par attiecībām ar ASV, Šajā kontekstā man rodas jautājums par to, kā jūs vērtētu ASV centienus kļūt līdz 2020. gadām ar, par lielvalsti, kas ir lielākā energoražotāja, izmantojot par 20% vairāk energoresursus nekā šodien, vienlaicīgi arī samazinot tarifus pār dabas gāzi ASV un no 5. Tātad eh, Eiropā tas maksātu 5 līdz 7 dolāri, ASV eh, tie būtu 2 dolāri, kamēr Latīņa Amerikā tie būtu 12-15 dolāri. Tas nozīmē, ka šī konkurence apdraud šīs zaļās tirzniecības mērķi. Tālāk jūs pieminējāt arī eh, Ekvadoras valdības priekšlikumu eh, Rio plus 20 samita kontekstā, kā atsaucas projektu starptautisku nolīgumu noslēgšanai, lai izvairītos no izciršanas uh, Mm, Amazonas eh, lietus mežos, mūža mežos. Un vai jūs atbalstīsiet šo pašu nostāju arī Rio samitā? Un visbeidzot, jūs aprakstījāt arī uzdevums, kas risinām PTO. Kas pēc jūsu pieredzes no sarunām ar uh, daudziem starptautiskajiem partneriem būtu darāms, lai izkļūtu no šī strupceļa, kas ir izveidojies eh, Dohas sarunu raundā un PTO. Un vai jūs redzat, ka ir iespējams noslēgt kaut kādus, varbūt, ierobežots nolīgums nākamajā nedēļā, piemēram, par uh, kokvilnu, par citām lietām? Ar to es arī nobeigšu. Nu, es došu vēl vārdu diviem runātājiem un pēc tam ministrē došu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, es izteikšos tiešām ļoti īsi. Es tikai gribēju uzteikt šo vispārējo pozitīvo Dānijas prezidentūras attieksmi uh, pret starptautiskās tirniecības attīstību, kas varbūt izriet no Dānijas pašas pieredzes, jo viņi ir valsts, kas ir orientēta uz eksportu, mm, kas redz starptautiskās tirniecības attīstību kā izšķiroši svarīgu Eiropas valstīm kopumā, un tas noteikti atbilst arī manas grupas prioritātēm. Bez tam jums nācās risināt daudz sarežģītus, grūtus jautājumus. Tas noteikti arī ir jāpasvītro. Tas ietver arī aptvēruma noteikšanu, uh, brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar trešajām valstīm, uh, Un šeit es gribētu pasvītrot jautājumu par tā saucamo priekšgājēju tiesību jautājumu divpusējiem no tirzniecības nolīgumiem. Šajā gadījumā es gribētu novēlēt jums veiksmīgu prezidentūras noslēgumu laiku, gribētu pateikties par visu, ko jūs paveicāt šī pusgada laikā. No man viedokļa raugoties, tas bija ļoti pieņemami. Paldies! Paldies! Un, nu jā, liels paldies, kad kritikas nebija. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Stašinī kungs. Paldies! Es arī gribētu pievienoties maniem kolēģiem un apsveikt Dānijas prezidentūru un ministriju īpaši par labi paveikto darbu un par ļoti pozitīvo pieeju. Un Man bija arī paredzēta jautājuma par eh, vispārējiem tirsniecības nolīgumiem, bet eh, par to jau tika uzdots jautājums. Pirms dažām nedēļām tika eh, parakstīts tirsniecības nolīgums ar Austrumāfrikas valstīm, šķiet tās bija Seišeļ, savu valsts, Madagaskāra un citas valstis. Bet jautājums, Vai jums šķiet, ka šis nolīguma noslēgšanas temps palielināsies vai samazināsies? Es domāju, ka jūs tagad varat būt tiešām atklāti un pateikt patiešām, ko jūs domājat. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli šai sakarā. Paldies! Protams man arī būs uh, priekšrocības, un uh, būs arī ministrs kundzei priekšrocības, kad viņi beigs prezidentūru, viņi varēs varbūt brīvāk runāt. Uh, thank you for the question. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī deputātiem par jautājumiem. Vispirms par attiecībām ar ASV. Es gribētu teikt, ka mēs redzam, ka abas puses grib virzīties uz priekšu, tādēļ padomē bija ļoti svarīgi, lai tas būtu padziļināts un visaptverošs nolīgums. Un tajā pat laikā amerikāņi skaidri norādīja, ka šim nolīgumam ir jābūt rezultatīvām, jo pretējā gadījumā uh, izvērtīsies uh, vēl viens Dohas saruna rauns, un es domāju, neviens nav interesēts šādā notikuma gaitā. Uh, Man šķiet, ka ir ļoti daudz piedāvājumu attiecībā uz to, kā sarunas varētu tikt strukturētas. Es domāju, ka svarīgi ir, uh, lai tas paaugstinātu PTO standarts un lai tā būtu atvērta saruna struktūra, kurā varētu pievienoties arī citas dalība valstis. Mm, es zinu, ka joprojām turpinās diskusijas par šo jautājumu, bet abas puses ir ļoti interesētas. Tālāk par akta nolīgumu. Jāsaka, tas nebūtu nebija vieglākais uh, uzdevums mūsu prezidentūras laikā. Un es domāju, mums ir jāskatās, kā parlaments rīt nobalsos. Jo mēs arī gribam redzēt, kāds būs Eiropas tiesas nolēmums, jo parlaments jau iepriekš pateica, ka viņi būtu interesēti vai tiesa neuzskata, ka tās ir pretrunā ar Eiropas cilvēktiesību hartu vai pamatiesību hartu, un es gribu redzēt, kāda būs notikuma attīstība tālāk. Es saprotu, ka parlaments ir demokrātiska institūcija, kas ir ļoti lepna par to, un es tādēļ uzklausīšu to, ko jūs rīt darīsiet, un ņemšu to vērā. Tālāk pār Japānu. Es negribētu teikt, ka Eiropas parlamenta loma būtu noteikti saruna mandātu. Ko... Līgumā skaidri ir noteikts, ka tā ir komisijas loma sagatavot sarunu mandātu un tad padomu to apstiprina. Bet man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs viens otru uzklausītu, lai mums būtu pietiekam daudz laika debatēm par to. Un tādēļ es domāju, ka būtu ļoti noderīgi, ja parlamentām būtu diskusijas par to septembrī, jo tāds auglīgs ieguldījums no parlamenta puses nozīmētu arī sarunu mandātu kvalitatīvu sagatavošanu. Tādēļ es domāju, ka šīs neformālās diskusijas un parlamenta neformāli ierosinājumi rekomendācijas noteikti tiks uzklausīti padomē. Es negribu mainīt tā saucamo konstitucionālo bāzi, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs turpinātu strādāt atbilstoši Lisabonas līgumā noteiktiem par vispārējiem tirzniecības nolīgumiem. Cita Mums eh, bija, kā es teicu, pirmās diskusijas 16. martā un oficiāls diskusijas padomē noved pie tā, ka mēs aicinājām komisiju sagatavot eh, dažādu scenāriju aprakstu mājā un mums bija diskusijas par to, kā virzīt šo jautājumu uz priekšu. Es pamanīju, ka daudz dalībvalsts norādījis to, ka mēs esam ieinteresēti liberalizēt tā saucamo zaļo tirdzniecību, un mēs esam pārliecināti, ka visi grib labāko risinājumu. Es fokusējos uz cita jautājumiem, jo es domāju, ka tie varētu dot pilnīgi jaunu pienesumu, tīpaši piesaistot attīstības valstis, jo tā kā sarunas sākās PTO 2001. gadā, kad daudzas attīstības valstis e, vispār negribēja runāt par vidas jautājumu, jo viņi uzskatīja, ka bagātās valsts uzspiedīs mazatīstītajām valstīm savus noteikumus, bet tad mēs redzām, ka attīstības valsts e, ir tās, kas ražo vidas preces, tāda, tādas valsts kā Ke Kenija, Ķīna, Indija, ražo piemēram saules baterijas, eh, vējģenerators un eh, citus produktus, eh, kas rada vidēji draudzīgu efektu un nodrošina atjaunīgos energoresursus. Un tādēļ es domāju, ka mēs būtu ļoti priecīgi, ja parlaments nāk klajā ar saviem priekšlikumiem un idejām, kā virzīt šīs diskusijas tālāk uz priekšu. Tālāk, Mārtiņa jautājums. Jā. Es lasīju profesoru Marēro vēstuli un es nosūtīju viņam arī atbildi. Es redzēju vēstuli vakar vakarā atbildēju viņam. Es domāju, ka jūs parlamentā esat to saņēmuši. Mēs ļoti rūpīgi izvērtējām vēstules saturu. Un es saprotu, ka komisija dara to pašu. Kā labās gribas zīme, padome ir nolēmusi atkārtoti pārskatīt lēmumu noslēgt asociācijas līgumu ar Centrālā Ameriku. Tajā pat laikā mēs darām to tā, lai nekavētu nolīguma parakstīšanu šī mēneša beigās. Atgriežoties atpakaļ pie politikas, pie konsekventas politikas, es piekrītu, jā, padomē ir jānodrošina konsekventa rīcība politika, un es domāju, ka dalība valstis ir tās, kam tas būtu jānodrošina sarunu gaitā padomē. Un tas attiecās ne tikai uz attiecībām ar Ukrainu, bet arī uz uh, citiem, uh, uz attiecībām ar citām valstīm, kad uh, tiek runāts par cilvēktiesību jautājumiem. Es domāju, tas varētu būt kā tāds neliels norādījums dalību valstīm to ievērot. Tālāk par mazāk attīstītajām valstīm mēs esam tīpaši pievērsušies vispārējo preferenču regulā tām, lai veicinātu vismazāk attīstīto valstu izaugsmi un mēs varētu būt tieši tie, kas to nodrošina. Tālāk Šaltskunga jautājums. Diemžēl es neesmu vīdes ministra, bet es centīšos atbildēt vismaz daļēji uz jūsu jautājumiem. Kā jūs zinat, plus, Rio plus 20 notiek patreiz, un mēs esam ierunājuši trīs punktus secinājumos par tirdzniecības jautājumiem, lai vismazāk attīstītās valsts varētu labāk un vieglāk piekļūt, piemēram, augļu tirgumu. Un lai šīs tirdzniecības nolīgumi veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Tālāk par Ekvadoru, diemžēl nevar atbildēt uz šo jautājumu, jo es neesmu informēta par to, bet es nodošu šo jautājumu mūsu vidas ministrei, kur patreiz atrodas Rio. Es domāju, ka SMS ziņu uh, šo pasts darbos ļoti labi un varbūt, ka mēs varētu izmantot šo saziņas tehnoloģiju informācijas apmaiņai. Tālāk par attiecībām ar ASV. Es nesen biju Vašingtonā un pamanīju, ka ASV valdība ir ļoti ieinteresēta zaļajā tirdzniecībā un par to iet runa arī um, OPEC valstu kontekstā. Un uh, ASV, lai arī viņiem iekšēji notiek diskusijas par energoapgādi, viņi grib kaut ko mainīt, jo viņi grib nodrošināt energo neatkarību. Un es zinu, ka tur tiek runāts arī par atjaunīgajiem energoresursiem. Un tad, kad es piedalījos diskusijās ASV kongresā, es redzēju, ka gan demokrāti, gan republikāņi uh, ir ļoti, mm, ir, ir, ir ļoti pievērsušies šim jautājumam par energo neatkarību. Tālāk par Dohas strupceļa atrisināšanu. Ja jums ir kādi ierosinājumi, idejas, es labprāt tās uzklausīšu, jo mēs gribam izkļūt no Dohas strupceļa. Uh, Es domāju, ļoti svarīgi pasvītrot, ka PPO nav nonācis strepceļā, bet Doha attīstības darba kārtība ir nonākusi strupceļā. Jo strīdus atrisināšana struktūras darbojas un dalība valsts pie tām vēršas pat uh, Tad, ja protekcionisms ekonomiskās krīzes kontekstā palielinās, mēs redzam, ka PTO organizācija kā tādu darbojas, un Kad Krievija iestāsies PTO, es domāju, ka šī brīvās tirzniecības, teiksim, šīs tendences vēl vairāk eh, izpaudīsies. Bet es zinu, ka G20 arī pasvītroja, cik svarīgi ir PTO, bet diemžēl viņi nepieminēja Doha raundu, Doha sarunu raundu, un tas šķiet rada zināmas bažas. un kādām ir jāpiekāpjas, kādam ir jāspēr solis. Nu, un tagad man šķiet, ka gājiens ir jāizdara Ķīnai vai ASV. Tagad viss ir atkarīgs no viņiem. Tālāk, Stasīnī kungs, paldies par jūsu uzslavām. attiecībā uz citu. Es domāju, ka jūs saņēmāt atbildes tālāk par vispārējo uh, preferenču tarifiem. Uh, man šķiet, ka šeit mēs redzam pilnīgi jaunu un pozitīvu attīstību vispārējo tirzniecības nolīgumu sakarā, un mēs ļoti cerām, ka jaunāku no, nolīgumu parakstīšana ar Āfrikas valstīm veicinās šo procesu kopumā kā tādu. Paldies! Jā, ganz herzlichen Dank. Paldies, ministras kundzei. Ļoti grūti ir prognozēt, kas notiks nākotnē. Jums taisnība, bet noteikti visi varam būt vienisprātis, ka nākotnē uh, parlamenta un padomas attiecības būs tik labas kā jūsu prezidentūras laikā, tad īstenībā mēs jau būsim ļoti daudz panākuši. Es ceru, ka arī nākamās padomas prezidentūras varēs mācīties no jūsu labā piemēra. Kopīgi esam patiešām daudz panākuši, iekustinājuši. Sirsnīgs paldies un novēl jums arī panākums turpmākajā darbā Dānijā. Thank you. Jā, ja, liebe Kolleginnen un Kollegen. Dargie kolēģi. Tagad sāksim nākamo darba kārtības punktu. Mēs esam uh, sarīkoši uzklausīšanu par kapitāla pieejamību Eiropas MVU internacionalizācijas vajadzībām. Geheimnis, dass. Uh... Nav nekāds noslēpums, ka arī aizvien lielākā mērā mazie un vidējie uzņēmumi eh, ir spiesti izdzīvot globālās konkurences apstākļos. Un tieši finanšu krīzes apstākļos ir jāparūpēs par labāku piekļuvu kapitālam. Äh, Dāstelt, un tas äh, hat tas iegūst aizvien lielīk, lielāku nozīmi un Cērē Lieli kungs savā ziņojumā to ir ļoti skaidri atspoguļojis. Mums, protams, ir jāiepazīst ar dažādiem uzskatiem, un esmu ārkārtīgi priecīgs, ka pie mums ir ieradušies tik daudz eksperti. Uh, lai mēs kopīgi ar viņiem varētu apspriesties, kā garantēt to, lai internacionalizācijas process būtu pietiekami uh, veiksmīgs un tam būtu paredzēts arī attiecīgais kapitāls. Gribēju mūsu vidū sveikt Rui Ito kungu. Viņš pārstāv SAO un strādā mazo un vidējo uzņēmumu un uzņēmē darbības centrā. Und ich gebe Ihnen gleich das. Paldies, ka esat ieradies un arī nekavējoties došu jums vārdu. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Esmu Košito no SAO. Man ir patiešām liels gods, ka drīkstu uzstāties uh, jūs priekšā. Un es. From... Runājot par MVU uh, eh, finansējumu un piedalīšanos dažādos tirgos un konkurenci uh, starptautiskā līmenī. Es esmu atbildīgs par šo projektu. Finalized in autumn. So I'm sorry, so we can, uh, I can't, so uh, deliver our uh, the result, uh, the, the result, the final result of the mūsu pētījuma rezultāti vēl nav finalizēti, un tātad tas, ko es jums piedāvāju izskatīt šodienai, arī vēl nav galīgais mūsu darba rezultāts. Pirmām kārtām daži vārdi par mūsu izpētes projektu. Projektu uzsākām pagājuši gadu. Protams, projekts tika uzsākts, ņemot vērā mūsu dalību valstu intereses, un, protams, pēc krīzes daudzas no mūsu dalību valstīm mudināja MVU kļūt par konkurētspējīgākiem arī ārvalstu tirgos mēs market for SMEs. Also, Mēģinājām noskaidrot, eh, kādi tad ir galvenie noieta tirgi tieši uh, eh, MVU, un mēģinājām pēc iespējas labāk identificēt tās barjeras, ar ko uh, mūsu uzņēmumi sastopas, mēģinot preces tirgot arī starptautiskajos tirgos. Un mēs mēģinājām arī analizēt tradicionāls tirgus un ne tik tradicionāls tirgus. Protams, internalizācija tirgos nav nekas jauns, tā virzās uz priekšu. Pēc projekta startēšanas uzsākšanas mēs apkopojām informāciju Un 2000. gadā, pēdējā desmitgadē, mēs esam apkopojuši ļoti daudz informācijas un esam nonākuši pie konkrētiem secinājumiem. Šeit ir vairāk fakti, ko ieguvām arī apspriežoties ar vairākiem ekspertiem, eh, bieži vien eh, ļoti. Eh, bieži vien e, Eiropā bazētiem uzņēmumiem ir grūti piedalīties eksportā, bet, protams, jāņem vērā, ka ir ļoti augstas izmaksas un tas prasa liels kapitāla ieguldījumus. E, Un bieži vien startautiskie uzņēmumi ir daudz lielāki nekā uzņēmumi, kas atrodas uz vietas un darbojas tikai vienā valstī. Mēs runājām par uh, dažādu uzņēmumu starptautiskajām aktivitātēm. Un nākamais fakts ir jāmin kā ļoti svarīgs. Mēs varam teikt, ir cieša saikne starp produktivitāti so... un starp uh, uzņēmumu startautisko darbību. Protams, eh, tā uzņēmumiem nāk par labu, un bieži vien to sauc par pašizvēli vai pašu atlasi. Uh, Ko es gribēju teikt? Ņemot vērā faktu, ka firmas uh, uzņēmuma ar augstu produktivitāti uzsāk uh, darboties arī ārzemēs, uh, piemēram, eksportēt savus preces un produktus. Nozīmē, ka Protams, finansējums un papildus kapitāls ir svarīgs šādam uzņēmumam. Usually, uh, gen so it's generally uh, recognized that firms with high productivity can access external finance easily. Un, protams, uh, firmām ir vieglāk darboties, ja tām ir arī papildus iekšējās rezerves we try to uh, confirm so this hypothesis uh, right or wrong uh, you, by using uh, Mēs uh, esam apkopojuši pietiekam daudz datu, lai veiktu tādu pamatīgu pētījumu. Un mēģinājam arī apkopot tādus vissvarīgākos tieši no statistikas viedokļa raugoties datus. Mēs izmantojām Van Daika biroja Orbis eh, pieejamo datu bāzi. Protams, eh, vēl ļoti daudz informācijas mums nav pieejams. Un mēs galvenokārt savā pētījumā pievērsāmies maziem un vizdējiem uzņēmumiem, kas eh, strādā Francijā, kur strādā apmēram 250 darbinieku vai mazāk. Esam veikuši pētījumu, Uh, uh, Laikā no 2005. līdz 2009. gadam. Domestic farm, uh, domestic farms means or farm. Mēs uh, esam uh, analizējuši gan uh, eksportējušos uzņēmumus, gan tādus uzņēmumus, kam, piemēram, ir partneri un filiāls ārzemēs, un arī uzņēmums, kas darbojas. Um, tikai pašmājās, neeksportējot savus produktus un neatverot filiāls citās valstīs. Esam salīdzinājuši arī starptautiskos uzņēmumus un vietējos uzņēmumus, un starptautiskie bieži vien ir tieši produktīvāki. Jūs šajā attēlā ļoti labi varat iepazīties ar dažādiem stabiņiem un redzat, kā darbojas starptautiskie uzņēmumi un vietējie uzņēmumi. Ir salīdzināts arī darbinieku skaits. Piemēram, rūpniecības ražošanas nozarē starptautiskajās uh, firmās uh, ir par 12,5 12,5 eh, reizes vairāk darbinieku nekā vietējās. And, uh, there is also very huge, uh, there is also great gap between the international Protams, ir e, liela atšķirība arī e, pakalpojums sniegšanas jomā starp tautotiskiem un vietējiem uzņēmumiem. Tāpat esam analizējuši empiriskās attiecības starp MVU, e, kas darbojas starptautiskā līmenī. Analizējām naudas plūsmu, likviditāti un svirošanu. Rezultāti norāda ka īstenībā finanšu indikātori nav pats būtiskākais koeficients eh, pilnīgi jebkurā nozarē. Es eh, jūs iepazīstināšu ar rezultātiem. Katrs eh, finanšu indikators mm, nav pats svarīgākais koeficients, lai novērtētu starptautisko uzņēmumu aktivitāti. Bet No otras puses, uh, international activity. Ir uh, citi faktori, kas starptautiskās uh, aktivitātes ietekmē nozīmīgāk. Piemēram, ja mēs runājam par uzņēmumu vai darbinieku skaitu. Uh, <clears throat> check the uh, relationship about the Un tāpat e, izpētiem, kāda ir saikne starp e, starptautisko uzņēmumu darbību un finansējumu. Protams, dažās valstīs barjeras var būt augstākas. ir uh, grūti iekļūt tirgu jaunajiem uzņēmumiem, jo ir, piemēram, augstas tarifu barjeras. Ir dažādi uh, stingri regulējumi, normas, uh, kurām šie uzņēmumi vienmēr ir gatavi pieņemties, pielāgoties. Mēs esam. Uh, mēģinājuši apkopot tādu uh, informāciju par valstīm, kur visbiežāk tā ir atvērtas mūsu uzņēmuma filiāls, dalībvalstu uzņēmuma filiāls. Bet neesam konstatējuši tādu ciešu saikni eh, starp šiem abiem faktoriem. Uh, yes. so are... Empiriskie testi norāda, ka nav uh, tieša saiknes starp finanšu situāciju un e, uzņēmuma aktivitātēm ārvalstīs. Protams, es negribu teikt, ka finanšu instrumenti būtu pilnīgi bezjēdzīgi, lai kaut ko panāktu, lai uzņēmums varētu aktīvi darboties. Uh, kind of so uh, uh, we, oh, uh, there is so uh, kind of, there is uh, some positive relationship between the ir iespējama saiksne starp uh, kapitāla līmeni un produktivitāti, un, protams, no svara ir arī investīcijas. By, uh, reducing the financial constraint. Jā, tiek uh, uzlabot kapitāla piesaistes, protams, uzlabo kapitālu un var uzlabot arī eksporta rādītājs. Ja uh, uzņēmums darbojas mērtiecīgi, piemēram, pievēršoties konkrētai nišai tirgu, tas uh, arī var uzlabot uh, uzņēmuma produktivitāti un ļauj piesaistīt jaunas investīcijas. Anyway, so uh, to focus in the target, so kind of a screening is. Protams, uh, ir jābūt arī uh, dažādiem kontrolas pasākumiem, lai uzņēmumi varētu darboties mērķiecīgāk un lai, piemēram, valdība varētu saprast, kuram uzņēmumam visvairāk ir nepieciešama šāda uh, kapitāla pieejamība. protams, ir jābūt arī labākai sadarbībai starp privāto un valsts sektoru un arī labākai sadarbībā starp dažādām valsts organizācijām. Un ir jāpiesaist arī labākie speciālisti. Uh, the, uh, so securing human resources also tātad cilvēka kapitāls arī ir ļoti nozīmīgs resurs. Es beigšu savu uzstāšanos un paldies par uzmanību. yeah. Thanks a lot. Thanks a lot. Yeah, thank yeah. you so much.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 Viņš e, ļoti labi diferencēja, viņš norādīja, kādas ir prasības un e, kādas ir arī atšķirības starp uzņēmumiem, bet tas, ka e, darbošanās starptautiskā līmenī uzlabo produktivitāti, jau ir acīm redzams. Un man ir liels prieks pie mums sveikt Andreju Engelu. Viņa ir Pasaules bankas pārstāve Briselē, Viņai ir milzīga pieredze analizējot riskus eh, visā pasaulē. Tagad viņa mūs iepazīstinās ar savu redzējumu uz eh, iespējām internacionalizēt kapitālu MVU vajadzībām Eiropā. Protams, viņi to visu aplūkos tā globālāk. Paldies! Pirmām kārtām gribēju pateikties komitejai par to, ka tika organizēta uzklausīšana un uh, Pasaules banka uh, uzskata MVU par uh, vienu no galvenajiem uh, savas darbības tematiskiem lokiem, un pēc krīzes mēs esam pieredzējuši, ka ļoti daudzas bankas izmanto svirošanas efektus, un, piemēram, tādēļ nevar piešķirt tik daudz kredītus uzņēmumiem. Protams, piekļuva kapitālam MVU ir ārkārtīgi svarīga, un ne jau tikai tad, ja uzņēmumi mēģina investēt līdzekļus ārzemēs, ārzemēs. Uzņēmumi, eh, uzņēmumiem investīcijas ir eh, praktiski nepieciešams kā tāds svaigs asins visu, visu eh, to darbības laiku. Nedaudz pastāstīšu, ko mēs daram, lai palīdzētu MVU. Gribēju teikt, ka IFC ir tā nodaļa Pasaules bankā, kas sadarbojas ar privāto sektoru, un mēs palīdzam ar atbalstu arī jaunatīstības tirgos. Atšķirībā no ESO kolēģiem mēs vairāk palīdzam eh, tieši attīstības valstīm un jaunajiem tirgiem. Mēs esam ļoti ilgi darbojušies šajā jomā. Ir apmēram 10 miljardu dolāru atvēlēti aizdevumos MFU un 3,4 miljardi tiek eh, paredzēti dažādām ar tirdzniecību saistītām operācijām. Eiropas Savienība un uh, eh, MVU tā tad it kā tieši uh, nek nekrīt mūsu pārziņā, bet uh, Gribēju pateikt, ka Eiropas Savienības eh, un citu MVU vibes ir ļoti līdzīgi, un es domāju, ka tas, ko esam ieguvuši mūsu darbā, mūsu gūtā pieredze, būs ļoti noderīga arī Eiropas Savienībā. Es gribēju nedaudz pastāstīt par mūsu ikdienas uzdevumiem. Ļoti daudz no mūsu aktivitātēm var izmantot tādā tiešā veidā pārnest arī uz Eiropas teritoriju. Jūs redzat, ka piekļuvu finansējumam ir galvenais priekšnosacījums, lai uzņēmumi varētu darboties. Mums ir gan īstermiņa, gan vidēji termiņa, gan arī ilgtermiņa finansējuma projekti. Uh, tiek piešķirti aizdevumi, MVU, tāpat ir jārunā arī par finanšu institūciju atbalstu, bet eh, viens no galvenajiem izaicinājumiem, kam mums ir eh, jācīnās pretī, ir pārliecināt bankas, lai tās patiešām piešķirt vairāk līdzekļus eh, uzņēmumiem, gan jaunu uzņēmumu dibināšanai, gan jau esošu uzņēmumu turpmākai darbībai. Mēs arī izvērtējam investīcijām atbilstošo gaisotni ļoti eh, daudzās valstīs un, protams, arī Eiropas Savienības dalību valstīs, nevis tikai ārpus šī kontinenta teritorijas. Un ir arī daudz ārvalstu kompānijas uzņēmumu, kas darbojas Eiropas Savienībā un grib šeit atvērt eh, filiāls, un līdz ar to mēs varam arī palīdzēt ar padomu. Domāju, ka Eiropas Savienība arī noteikti šeit varētu daudz ko darīt. MVU ir piekļuve starptautiskiem tirgiem, piemēram, sazinoties ar lielākiem uzņēmumiem, prasot padomu, uzzinot, vai ir iespējams eksportēt preces uz Eiropas Savienību un tā tālāk. Protams, ir jāuzlabo arī pašu MVU kapacitātes. Es pie tā vēl atgriezīšos. Ir jābūt arī pārvaldības apmācībai, cilvēkiem ir jāapgūst jaunas prasmes un iemaņas un tā tālāk. Tikai daži vārdi par mūsu ikdienas darbu. Mēs atbalstām MVU iesaistīšanos, MVU iniciatīvas arī uz G20 skatuves, runājot arī par politisko lēmumu ietekmēšanu Un, protams, jebkurš saprot, cik nozīmīgi ir MVU tieši mūsu visu tautsaimniecībām. Es tagad detalizēti visu to neizklāstīšu. Es, protams, varētu jums sniegt vairāk informācijas, bet eh, dažos vārdos gribu teikt, ka mēs iepazināmies ar 150, 164 dažādiem modeļiem, eh, izpētījām dažādus uzņēmumus. Un es pati uh, darbojos arī G20 izpētē. Es varu piekrist, ka MVU gan eh, jaunatīstības tirgos, gan arī jau attīstīties tirgos ir tāds kā tautsājumniecības mugurkauls galvenā ādere. Un īstenībā ļoti daudzās valstīs eh, vislielākais cilvēku skaits ir nodarbināts tieši MVU. Tādēļ MVU ir ārkārtīgi būtisks tautsaimniecības faktors, radot arī jaunas darba vietas. Un, protams, tieši krīzes laikos MVU mūsu palīdzība ir nepieciešama vairāk nekā jau kad agrāk. Un es gribēju arī pastāstīt, cik liela nozīme G20 valstīs ir MVU. Piemēram, tikai 6% no investīcijām tiek piesaistīta MVU. Uh, Eh, viens no izaicinājumiem ir tāds, ka ļoti daudzi MVU joprojām ir atkarīgi no bankām, finanšu institūcijām, lai varētu eh, saņemt finansējumu. Kā mēs to risinām? Es zinu, ka Eiropas Savienība arī ir ārkārtīgi aktīva, piemēram, uh, uzņēmē darbības uh, ģenerāla direkcija mēģina palīdzēt MVU kā vien var, lai, piemēram, institūcijas un bankas aizdot vairāk naudas tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs esam veikuši pētījumus, uh, sazinājušies ar bankām, prasījuši, kādi ir galvenie izaicinājumi. Uh, Un, protams, tas attiecas gan uz daudzām Eiropas bankām, gan uz tām bankām, ar kurām sadarbojamies mēs. Proti, ka bankās nemaz nav tik labas zināšanas, kā tad funkcionē MVU, kas, kādas ir viņu tiešās vajadzības, un viņi bairās, ka negūs lielu peļņu aizdodot MVU, un lai administrēta šādu aizdevumu ir nepieciešams ieguldīt tikpat la daudz laika un darba, lai administrētā administrētu lielāku aizdevumu. G20 darba ietvaros mēs esam izstrādājuši arī MVU finanšu politikas uh, rokas grāmatu, kurā ir arī konkrēti ieteikumi, kas attiecas tieši uz jaunatīstības tirgiem, uz šiem ekonomiskiem tīģeriem, bet uh, tas noteikti ir arī attiecināms uz jūsu veikto darbu. Mēs runājam par uh, finanšu infrastruktūru, kredit jūro, no tā noteikti varētu gūt labumu visi uzņēmumi, tāpat arī valsts atbalsta mehānismi, kas ir pietiekami efektīvi. Tieši krīzes laikos tie iegūst aizvien lielāku nozīmīgumu. Mēs redzam, ka tiek glābtas bankas, lieli tirgi, cieši no satricinājumiem. Tieši tādēļ ir jādomā par vislabākiem reakcijas mehānismiem. Ir jāuzlabo finanšu institūciju kapacitātes un. Mēs nerunājam par piekļuvu e, finansējumam vien, tas nozīmē īstenībā daudz vairāk ja uh, eh, MVU dodas uh, uz startautiskiem tirgiem, tiem ir nepieciešams vairāk atbalsta, nevis tikai mm, šīs finanšu injekcijas. Kas tad īsti ir nepieciešams? Es mēģināju apkopot vairākus priekšlikumus, kas ir nepieciešami, lai situāciju uzlabotu kopumā. Gribēju pateikt, ka pirmām kārtām MVU ir ļoti atšķirīga, nav tāda, tādas vienas homogēnas grupas vai kategorijas Daudzi uzņēmumi e, īstenībā ir ļoti, ļoti mazi tādi pilnīgi mikro uzņēmumi, kur strādā vien desmit cilvēku vai pat mazāk. Un uh, ir ļoti, ļoti maz uzņēmumu, kas īstenībā aizņem lielāko daļu šajā MVU nišā, un tiem ir nepieciešams mērtiecīgs pat tāds uh, individuāli pielāgots atbalsts, un ja mēs visu mēģināsim mest tikai pār vienu kārti, tad mēs īsti nepalīdzēsim. Mums, protams, nevienmēr mm, pietiek vien ar finansējumu sniegšanu, ir uh, jāpalīdz izstrādāt biznesa plāni, ir uh, jāpalīdz attīstīt dažādas prasmes un iemaņas, kā arī jādalās pie pieredzē. Es runāju par finanšu institūcijām un mēs um, uh, uh, saprotam, ka daudzas bankas saskaņā ar Bāzeli 3 uh, regulējumu nelabprāt aizdod naudu uzņēmumiem. Protams, finanšu krīze arī uz to ir atstājusi savu nospiedumu. Un domāju, ka daudzas dalību valstis uh, mēģina darīt daudz vairāk, lai. Uh, situāciju vērstu par labu. Un mēs gribam pārliecināt bankas, lai tās atkal aizdot naudu MVU, bet MVU ir ļoti atšķirīgi, ir jauni uzņēmumi, kas tikko ir nodibināti, mums ir jāpalīdz tiem nostāties uz kājām, ir jāsaprot, cik liels ir uh, kapitāls, kāda ir šo uh, nezināmo ziedotāju vai ziedotāju finansējums. Uh, un par MVU eh, iedrošināšanu doties arī starptautiskos tirgos. Mūsu klienti ir arī ārkārtīgi lieli uzņēmumi. Gribēju tikai pateikt, ka mums eh, ir jāiedrošina lieli uzņēmumi arī piedāvāt savus preces uh, visos, visu valstu tirgos. Mēs runājam par jaunatīstības tirgiem, un ja jūs, piemēram, eksportējat savus preces arī ārpus Eiropas, jūs varat gūt lielāku peļņu, un, uh, protams, lielākiem uzņēmumiem uh, arī nevienmēr neklājas arī vienmēr neklājas tik viegli, un tad padomājiet, kā, ar kādām grūtībām sastopas tieši mazie un vidējie uzņēmumi. Tādēļ jaunatīstības tirgi būtu patiešām ļoti mm, labas iespējas. Un tagad mēs esam pieredzējuši, ka tīrzniecības finansējumā joprojām ir daudz neatrisinātu problēmu, un daļa no tirgus uh, mm, sastopas ar uh, Eiropas banku dominanci un, uh, ja runājam par tirzniecības finansēšanu, uzskatu, uh, ka aģentūras cenšas uh, darīt savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, bet joprojām pastāv daudz trūkumu un deficītu. Tas ir pēdējais, ko es gribēju teikt, bet jums ir jāpadomā arī par tirzniecības finansēšanu, jo tas arī ir no svara MVU. Un es uh, ceru, ka iekļāvos sev atvēlētajā laikā. Paldies, jā, perfekti to izdarījāt, saka priekšsēdētājs, sirsnīgs jums paldies. Un Mums ir jārunā nevien par finansējumu, bet arī par priekšnosacījumiem, kādos jādarbojas MVU, jo, protams, ir jābūt arī labvēlīgam klimatam un apstākļiem, lai darbotos uzņēmē darbībā. Man ir liels prieks, ka pie mums var sveikt Ēriku Kūneltu. Viņš strādā Eurocommerce. Viņš pārstāv arī Austrijas uh, ekonomikas palātu un tur arī ir gūs visai iespējīga pieredzi. Ekonomikas palāta Eiropas Savienībā nav nekas nepazīstams, un es domāju, ka viņš mūs iepazīstinās ar savu pieredzi. Lūdzu. Um. Paldies, ka mani uzaicinājāt. Es gribu iepazīstināt jūs ar mūsu vadīto palātu. Mēs pastā, pārstāvām Austrijas uh, tautsaimniecību. 99% no mūsu klientiem ir MVU. Uh, Mēs uh, uh, dodam uh, padomus, uh, sniedzam konsultācijas par finansējumu dažādiem uzņēmumiem, arī par eksportu un arī par investīcijām. E, mūsu rīcībā ir 115 biroji 70 valstīs un Mēs eh, palīdzam MVU eh, labāk eksportēt eh, preces uz starptautiskiem tirgiem, globāliem tirgiem, un daudzi no mūsu darbiniekiem strādā vēstniecībās, viņi darbojas kā tirzniecības attašeji un darbojas, protams, arī ārpus Eiropas Savienības. Uh, mēs atbalstām tādā veidā tautsaimniecību, jo, kā jau minēju, MVU uh, var palīdzēt, mēs varam palīdzēt maziem vidiem uzņēmumiem sasniegt eksporta tirgus. Jau iepriekš tika uh, teikts, ka ir jārunā nevien par uh, finansējumu, bet ir jāsniedz arī konkrēta palīdzība, konsultācijas, lai uzņēmumi saprastu, kā vieglāk nokļūt tirgū, ko tur īsti darīt. Uh, Mēs arī, piemēram, sniedzam konsultācijas par eksporta iespējām, mūsu speciālisti to dara un tādā veidā uzņēmumiem tiek labāk pavērts ceļš uz jauniem tirgiem un mēs arī esam uh, tāda kā pa pusē valsts iestāde, bet tajā pašā laikā mēs varam sniegt arī finanšu palīdzību uzņēmumiem. Jā, protams, finanšu krīzes apstākļos uzņēmumi nepiedzīvē, nepiedzīvē tos priecīgākos laikus un uh, ir jāpiesaista jaunas investīcijas. Tas ir daudz svarīgāk nekā līdz šim, jo parādu un finanšu krīzes apstākļos uh, aina joprojām ir ļoti neskaidra. Protams, mums ir arī jāiedrošina bankas uh, piedāvāt aizņēmumus uzdevumiem, un, protams, bankām ir nepieciešams augstās drošības līmenis, arī pateicoties Bāzel 3 direktīvai. Šķiet, ka man ir visīsākā uzstāšanās šodien. Eh, vēl tikai dažas piezīmes. Mēs esam izstrādājuši vairākus priekšlikumus. Bāzēl 3, protams, eh, mūsu darba kārtībā parādās eh, dienu dienā un ir jāparūpējas, lai Eiropas parlamenta atbildīgā komiteja arī šim tematam pievērstos pietiekam nopietni. Uh, Protams, bankām ir jāpaukstina paškapitāla līmenis. bet eh, līdz ar to tas samazina iespējas eh, piešķirt aizdevumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un mums ir jāparūpējas, eh, lai tiktu izskausti arī negatīvie efekti, kas attiecas uz tirzniecības finansēšanu. Ja mēs runājam par banku struktūru, Eiropas Savienībā ir um, tāda visai daudzšķautņaina banku struktūra, ir mazas, vidēja lieluma bankas, tad ir arī, piemēram, ļoti lielas bankas. Un šīs uh, mazākās bankas uh, labāk apkalpo mazos klientus, piemēram, privātu personas un mazumtirdzniecību, nevis mazos un vidējos uzņēmumus. ja mēs eh, vairāk runājam tieši par investīciju finansējumu piesaistīšanu, ir jārada Eiropas Savienības garantiju fonds eh, maziem un vidējiem uzņēmumiem, ko varētu izmantot nākamajā finanšu plānošanas periodā. Komisija jau spēr soļus pareizajā virzienā, izveidojot dažādus eh, finanšu instrumentus, ko varētu izņē, izmantot arī MVU atbildību, garantijas, ir jāveido arī tādi kredīti, eh, kam nav pārāk augstu procentu likmes. Tika runāts eh, arī par iespējamiem um, alternatīvu finansējumu avotiem, un komisija ir eh, izstrādājusi iniciatīvu par uzņēmumu kapitāla fondu. Tagad par to diskutē arī padome un parlaments ir arī cita veida investīcijas, bet ir jāsaka, ka īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšana ir eh, īpaši problemātisks aspekts un komisija varētu uh, labāk kontrolēt situāciju, ņemot vērā to, kas notiek tirgu, un, protams, finanšu krīzes gadījumā ir paredzēti arī izņēmumi, e, ka dažreiz procedūra neatļauj e, e, pieļaut valsts atbalsta izmantošanu, un līdz ar to situācija MEU tas sarežģīja un ir grūti pa, arī saņemt šo eksporta apdrošināšanu, un tad uzņēmumiem arī vispār ir jāgaida vairāk mēneši, un uh, pirms uh, viņiem tiek uh, pateikts, vai viņi varēs savus preces eksportēt vai nē. Tas bija viss no manas puses. Paldies! Vien. Paldies! Jūs uh, ļoti precīzi un labi visu to ilustrējāt, ņemot vērā Austrijas uh, ekonomikas palātas redzējumu uz šo problemātiku kā mūsu MVU var labāk darboties starptautiskajā līmenī. Protams, mēs nerunājam tikai par līdzekļu piešķiršanu, bet arī par labāku apstākļu radīšanu mūsu MVU. Pēdējais uh, eksperts, ko esam šodien uzaicinājuši, ir Lūks Hendriks. Viņš ir uzņēmējdarbības politikas un uh, ārējo darbību nodaļas direktors sadarbojas ar MVU visā Eiropā, un tagad viņam došu vārdu, lai viņš mums pastāstītu par uh, kapitāla piešķiršanu MVU lūdzu. Thank you, chair, ladies and gentlemen. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, labdien! Pirmkārt, es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par to, ka esat mani šodien ielūguši piedalīties šīs dienas sēdē. Gribētu paraudzīties no cita skatu punkta, salīdzinājumā ar iepriekšējiem runātājiem. Nu, vismaz mēģināšu. Virsrakstā norādīts piekļuve kapitālam, lai uzsāktu startautisku darbību. Kā Engels skundze jau norādīja, piekļuvu kapitālam ir mūsu orba, organizācijas darba kārtībā un arī jūs parlamentu komitejas darba kārtībā jau gadiem ilgi, un līdz ar to man nav jāatkārto, kādas problēmas pastāv saistībā ar piekļuvu finansējumam, runājot par MVU kopumā. Diez vai šīm problēmām at, izdosies risinājumu atrasties, atrast eh, šeit un tagad. Koncentrēšos vairāk tieši uz eh, starptautiskā aspekta problemātiku un piekļuvu kapitālam starptautiskā jomā. Pirmkārt, gribu uzsvērt, ka raugāmies uz šo mm, starptautiskošanos eh, plašāk. Jārīkojas ir vairāk par eh, eksporta garantēšanu vien. Eh, darbošanās starptautiskā jomā nozīmē ne tikai eksportēšanu, bet arī importu. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai garantētu mūsu mazo Uh, uzņēmumu konkurētspēju. Piemēram, runājot par mazumtirgotājiem, kas arvien vairāk cenšas importēt no trešajām valstīm, lai saglabātu savu konkurētspēju. Startautiska darbošanās, mūsuprāt, nozīmē gan eksportu, gan importu. Kā jau norādīja, mēs pārstāvam MVU un tikai mazie un vidējie uzņēmumi bieži tiek tik ļoti apbišot. Uh, Engels kundze lūdza sniegt eh, dažus eh, skaitļus. Eiropā ir 23 miljonu uzņēmumu, 99,9% ir MVU. Un 50% eh, no tiem ir vienas personas uzņēmumi, un 15% ir mikro uzņēmumi, kuros ir mazāk kā 10 uzņēmumi. Tie sastāv 3 ceturdaļas nodarbinātības visā Eiropas Savienībā. Uh, Tais, eh, tā arī krīzes eh, laikā šie uzņēmumi ir vienīgie, kas turpina radīt jaunas darba vietas. Diez vai kāds no klātesošiem var apšaubīt mikro uzņēmumu un mazo uzņēmumu nozīmību. Bet atgriežoties pie šodienas uh, problemātikas, ko apspriežam, uh, Kāds ir MVU potenciāls un iespējamās grūtības eh, darbojoties starptautiskā arēnā? Eh, pieļauju, ka parlaments eh, gribētu argumentēt, izmantojot konkrētus skaļus, un te es gribētu pie, piesaukt pētījumu, ko veica fr Francijas organizācija attiecībā uz iespējamiem riskiem, kas pastāv priekš MVU saistībā ar darbību starptautiskā jomā. Uh, Pirmkārt, jūs droši vien nebūsiet pārsteigti, bieži uh, uzņēmumu vadītājiem trūkst laika. Uzņēmumu vadītājs parasti ir atbildīgs par eksportu mazajos uzņēmumos. Jaunu uh, pienākumu uh, radīšana mēdz būt pārāk liels sloks mikro uzņēmumiem, kuros strādā līdz sešiem uzņēmumiem. Nākamā problēma ir atrast kvalificētu darba spēku. Darba spēkam ir nepieciešamās tirsniecības kompetences, lai saprastu gan dažādu valstu eh, eh, lēmumu, tātad eh, lēmumu pieņemšanas procesus, gan arī saprast, kā to darīt starptautiskā līmenī. Trešā problēma ir piekļuva finansējumam. Saistībā ar šīm problēmām pastāv arī maksājumu novēlošanās vai neveikšanas problēma un arī viltojumi. Jo nepastāv ne juridiski, ne uh, finanšu līdzekļu priekš MVU, kā pret tiem aizstāvēties. Atgādinu, finanšu lī, e, līdzekļu trūkums ir lielākā problēma. kas palīdzētu ideālā gadījumā veidot um, politiku, kas atbalstītu MVU. Kā e, Engels skundz jau norādīja, izšķiroši svarīgi ir tieši personīgi ieteikumi, uh, personīgas um, informācijas um, sniegšana. Tāpat MVU saskaras arī ar zināšanu trūkumu attiecībā, piemēram, uz eksporta pasākumiem vai arī piekļuvi kredītiem, aizņēmumiem. Šī problēma ir jārisina, darbojoties kopā ar uzņēmēju organizācijām. Te es gribētu piesaukt neseno no Eiropas komisijas paziņojumu par, um, kas saucās Small Business Big World, kur tiek pieminēta lielas komisijas iniciatīva - sākt kārtēt pastāvošos eksporta pasākumus valstu līmenī, kā arī Eiropas līmenī, jo ir konstatēta nepieciešamība būt par to informāciju. Komisija jau ir sākusi darbu pie tā, iesaistoties arī e, uzņēmēju organizāciju pārstāvjiem, kas ir ļoti nozīmīgi. Ja MVU nolemj ielausties ārvalstu tirgos, Nekavējoties, tie saskars ar finanšu problēmām un kapacitātes ierobežojumiem, kā arī ar valodas barjerām. Pirms tiek uzsākta starptautiska aktivitāte, MVU ir jāpielāgo savu produkti, pakalpojumi, e, iekšējās procedūras, ir jāapmāc personāls un tā tālāk. Visas šīs darbības ir jāfinansē un tas var izvērsties gana dārgi. Mūsdienās, jo īpaši piesakoties aizdevumam, bieži vien MVU, bieži vien, lai neteiktu visu laiku, tiek uzlūkoti kā ļoti riskanti aizņēmēji. Tas attiec uz eh, eksporta aktivitātēm, uz trešajām valstīm Un līdz ar to MBU nākas saņemties ar grūtībām saņemt aizdevumus. Un mans kolēģis no Viršavas eh, kameras jau pieminēja, ka šobrīd pastāv liela problēma, kā ieviest e, realitātē Bāzele 3. Par to esam izstrādājuši arī pozīcijas eh, dokumentu, un e, SAO arī nesen izstrādāja dokumentu par MVU piekļuvu finansējumam, un mēs uzskaitījām savas bāžas pār Bāzēla 3 konvencijas ieviešanu un par to, kādas, kāda ir tā ietekme uz eh, MVU piekļuvi finansējumam. Turklāt uzskatām, ka Eiropas līmenī jau ir pieņemti pasākumi, uh, Salīdzinoši nesen Eiropas Investīcija banka ir izsniegusi 30 miljonus eiro, kas tiks uh, ieguldīti MVU. Neviens gan nezina, vai šī nauda reāli nonāks mazo un vidējo uzņēmumu rīcībā. Uzskatu, ka šī situācija ir jākontrolē. Vēl viens eh, jautājums ir šāds darbībai starptautiskā līmenī ir nepieciešams finansējums e, un investīcijas. Investīcijas, kas atmaksāsies tikai vēlāk. Līdz ar to tā ir ieguldīšana e, uzņēmuma nākotnē. Tam mums vajag valsts atbalstu. Kā jau norādīju, valsts atbalsts plašākā nozīmē, nerunājot par piekļuvu finansējumam vien, bet arī runājot par atbalstu MVU kopumā, ir svarīgi atbalstu MVU sniegt eh, individuāli, eh, piemērojot to. Ir liela atšķirība starp uzņēmumu, kurā ir 249 eh, darbinieki un mikro uzņēmumu. Un gadījumā, ja resursi ir ierobežoti, tad uh, atbalstam pirmkārt ir jānonāk pie uzņēmumiem, kam to vajag visvairāk, tātad pie vismazākiem uzņēmumiem. Tātad ir jāgarantē nevien piekļuvu finansējumam, bet jāsniedz arī atbalsts kopumā, plašākā veidā visiem MVU. Eh, kāda ir saikne ar esošo finanšu situāciju? Redzam, ka MVU uzņēmumiem, kas eh, darbojas starptautiskā līmenī, ir eh, vajadzību saņemt informāciju. Tas varētu izklausīties ļoti vienkārša problēma, bet tā ir reāla problēma. Kā saņemt maksājumus no ārvalstīm? Maksājuma novēlošanās ir liela problēma nevien Eiropas valstīs, bet arī situācijās, kad e, MVU pārdod savus preces un pakalpojumus ārvalstīs. Ja maksājumu nokavējas, uzņēmumi nezin, kā rīkoties, kā atbalstu gūt, uzskat, ka arī šajā jomā komisija varētu sniegt atbalstu. Papildus tradicionālajiem finanšu instrumentiem e, Eiropas Savienība var palīdzēt MVU arī atvieglojot to um, um aktivitātes, e, cenšoties atrast sadarbības partnerus ārvalstīs. Priekš MVU ceļošanas un uh, Eh, viesnīcu izdevumi, lai piedalītos starptautiskos eh, pasākumos, varbūt pārāk augsti. Mazam vai vidējam uzņēmumam eh, ir jāmaksā tāda pat dalības maksa kā ļoti lielam uzņēmumam piedaloties kādā, piemēram, tirsniecības izstādē. Tāpat atcerēsimies par programmu Kosme, kas šobrīd tiek apspriesta Eiropas parlamentā. Nepieciešamie soļi ir jāiestrādā regulā, lai parī, paredzētu atbalstu MVU arī šajā jomā. Visbeidzot, priekšstādātāja kungs. Es gribētu pieminēt ziņojumu no Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejas. Tas ir izstrādāts pavisam nesen, un Ekonomisko un sociālo lietu komiteja ir aicinājusi komisiju izstrādāt jaunus atbalsta sniegšanas eh, instrumentus priekš MVU, piemēram, kredītu garantijas. Tāpat arī izveidot eksporta fondu priekš MVU. Kas eh, komitejas prāta eh, ir interesants un apspriežams risinājums. Noslēgumā šobrīd ir jācenšas gūt eh, priekšmvēju aizdevumus no bankām, un eh, bankas eh, spēlē ļoti lielu lomu, un uzņēmiem tā var būt problēma. Bieži vien uzņēmējiem ir tikpat kā neiespējams saņemt aizdevumus. Bet, ja raugāmies arī uz uzņēmiem, kas darbojas jau ilgstoši, no brīža, kad tie saskaras ar kādu uh, gadu, kurā darbība veicas sliktāk, nekavējoties bankas sāk atteikties izsniegt aizdevumus. Un bieži redzam ļoti bēdīgus piemērus, kad MVU un mikro uzņēmumi, kas, piemēram, vēlas piedalīties Eiropas mēroga projektos, eh, viss ir kārtībā, eh, tiem tiek apsolīts, piemēram, komisijas atbalsts, bet pašā pēdējā brīdī eh, uzņēmums saskars ar lielu problēmu, ar pretestību bankā, Tā ir ļoti satraucoša problēma. Šobrīd pat vissatraucošākā problēma. Bankas vairāk mazajiem un vidējiem uzņēmumiem finansējumu neizsniedz. Lielas paldies! Jā, jūs eh, ļoti interesanti atspogļojāt šo problemātiku. Un eh, diemžēl, ir jāievieš nošķirums starp inovāciju un eh, šo starptautiskās darbības naudu. Bet tagad eh, komisija īsumā pastāstīs, kāds ir viņu viedoklis pār izskanējušajām tēmām. Līdz ar to dodu uh, vārdu komisijas pārstāvim, uzņēmēja darbības ģenerāldirektorāta pārstāvim Engelam Indelbrichtam ar kuru jau esam vairāk kārt sadarbojušies pagātnē. Paldies! Es gribētu koncentrēties diviem aspektiem. Pirmkārt, reaģēšu uz Hendriks kunga teikto par komisijas paziņojumu attiecībā uz uh, Small Business Big Well paziņojumu. Uzskatu, ka ir Eh, svarīgi, pat, lai arī šodienas diskusija galvenais, eh, galvenā tēma ir kapitāla finansēšana, mums ir jāpaturprāt arī plašākais konteksts, kādi pasākumi var tikt uh, veikti, uh, lai atbalstītu uzņēmumus, kas grib ielausties trešo valstu tirgos, kā var atbalstīt MVU. Te ir jāpaturprātā arī intelektuālā īpašuma tiesības un līdzīgi jautājumi. Kā jau paziņojumā tiek teikts, mūsu mērķis ir ļoti skaidrs. Šodien 25% no MVU darbojas pārrobežu režīmā. Uh, Eiropas Savienības ietvaros un tikai 13% strādā ar partneriem ārpus Eiropas Savienības. Šo skaitli 13% mēs gribētu palielināt. Ir jāpaturprātā šī perspektīva. Priekš tā ir jāievieš papildus pasākumi. Nepietiek ar finansējumu garantēšanu vien Otrkārt, gribu rēģēt uz Engels kundzes eh, teikto ievadvārdos. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, vismaz mēs, eh, raugoties uz MVU kopumā, tā uzskatām, ka darbībai starptautiskā eh, arēnā vajadzētu būt pilnīgi dabiskam attīstības posmam daudziem MVU. Tas nozīmē, ka daudz problēmas, kas saistīts, piemēram, ar piekļuvu kapitālam, ir vispārreiz dabas problēmas. Protams, uh, Eh, mēdz būt eh, problēmas ar īstermiņu finansēm, bet, ja raugāmies uz MVU ilgtermiņu attīstību, tad eh, daudzi runātāji jau norādīja, ka, kā visi zinām, šobrīd esam sarežģītā situācijā. Un, diemžēl, mūs sniegt, mēs pagaidām nekonstatējam lielus uzlabojumus. Situācija finansējuma jomā ir grūta. Ļoti svarīgi uh, ir arī jūsu piesauktais vispārējais jautājums, ka ir jāraugās uz Eiropas Savienībai pieejamajiem instrumentiem, kas jau ir mūsu rīcībā, lai mēs varētu palīdzēt MVU, lai varētu sniegt viņiem atbalstu. Piemēram, ir konkrētspējas un inovāciju programma, eh, kas ir garantiju sistēma, kas, kam var piekļūt uh, 171 tūkstotis MBU un paredzam, ka līdz programmas noslēgumam tā atbalstīs līdz pat 300 tūkstošiem MVU. 90% šīs uh, sistēmas lietotāji ir mikro uzņēmumi. Mikro uzņēmumi ir kopumā īpaša kategorija, bet uh, tos īpaši izdala arī šeit pieminētajos pētījumos konstatējam, ka tieši mikro uzņēmiem ir lielākās grūtības piekļūt finansējumam un garantēt darbību starptautiskā um, arēnā. Ir nepieciešams uh, turpināt rīkoties arī pārvaldot riska kapitālus. Un uh, tagad esam gandrīz plānošanas perioda noslēgumā un ņemot vērā līdz šim gūto pieredzi šai jomā. Šobrīd komisija ir ieteikusi sākt pie jaunu programmu izstrādes nākamam plānošanas periodam. Kosme uh, programmā tiek ņemt vērā CIP uh, programmas uh, E, elementi un arī 2020. gada mērķos MVU tiek piesaukt bieži. Ja runājam par pētniecību un inovācijām, ir svarīgi atzīmēt, ka ir saņemams skaidrs norādes, ka Daudz MVU ir aktīvi startautiskā mērogā, tādēļ, ka tiem ir atbilstoši produkti Un e, noslēgumā priekšsēdētāji gribu norādīt, ka, manuprāt, mums visiem vajadzētu aptvērt un izmantot, kādas programmas, ko šobrīd apspriežam, varam izmantot. Kā tās var palīdzēt mazajiem uzņēmumiem darboties starptautiskāk? Äh, Paldies! Tagad došu vārdu kolēģiem. Den lūdzu. Thank you very much, Mr. Chair. <clears throat> I will be brief. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Pirmkārt, uh, par mani pavisam īsi. Mani sauc Džons. Es esmu no vismazākās salas vidusjūrā. Uh, nāku no Maltas. Kā zinat, Lielākā daļa mūsu uh, iekšzemes koprodukta nāk no uh, rūpniecības. Vairums domā, ka ienākumu galvenokārt nāk no turisma, bet nē, tā ir rūpniecība. Uh, un uh, mums ir arī stiprs uh, iekšējais patēriņš. Un uh, pastāstīšu par to, kāda rūpniecība pastāv Maltā. Lielākā tās daļa sastāv no maziem un vietējiem uh, uzņēmiem. Iepriekš biju rūpniecības uh, ministrs un piegājuši šai problēmai no citas skatu punkta. Man vajadzēja iekarot uzņēmumu uzticību, lai saprastu, ar kādām problēmām viņi saskaras. Uzskatu, ka uh, bieži vien uh, jēdziens MVU tiek izmantots nepareizi. Uh, Uh, jaunu uzņēmumu, mikro uzņēmumu un vidēju lielumu uzņēmumu problēmas bieži vien var būt līdzīgas, bet atbildes uz tām jāsniedz pilnīgi dažādos veidos. Piemēram, ja rūpnīcā ir 249 uh, darbinieki vai kāds mikro uzņēmums ir ar desmit darbiniekiem, tad runājot par finansējumu un par kapitālu, tad, protams, ka viņu situācija ir ārkārtīgi atšķirīga. Aspekts, ko konstatēju, ir šāds. Grūtības ar bankām pastāv, bet papildus tām ir arī citas problēmas. Ne jau tikai bankas neizsniedz aizdevumus, ķīlas bieži vien arī dzan ir neiespējams sniegt. Nav iespējams garantēt kādas konkrētas garantijas. Viens no risinājumiem, pie kuriem ja mēs nonācām, bija šāds. Bieži vien uh, Eh, rūpniecības eh, telpas tiek celtas uz, eh, uz valsts zemes. Es nezinu, gan kāds ir citās valstīs, bet pie mums mēs slēdzām ilgtermiņā nomas līgumus līdz 65 gadiem, un līdz ar to rūpnieki varēja izmantot šo um, ķīlu, zemi, kas viņiem tika sniegta, kā ķīlu finansējumu saņemšanai. Jo bankas uh, iz, izsniedza uh, naudu, izsniedz uh, naudu, ja tām tiek piedāvātas kādas garantijas. Jo jautājums nav tikai par naudas aizdevumu izsniegšanu, bet arī par ķīlām. Secinājumā var norādīt, ka mums vajadzētu eh, nodalīt jaunu uzņēmumu problemātiku, jo jauniem uzņēmiem var būt ļoti lieli sarežģījumi, eh, tādēļ, ka tiem ir jāpanāk jaunas inovācijas un jārada jauni piedāvājumi. Un ja mēs eh, sametam uh, Eh, vienā katlā mazus uzņēmumus, kuros strādā 10, 15, 20 darbinieki un vidēji lielumu uzņēmumus, kam ir 249 darbinieki, nu, to mēs nevaram darīt. Šiem uzņēmumiem ir dažādas problēmas. Rūpnīca, kurā strādā 249 vai 200 darbinieki, eh, saskars ar pilnīgi citām problēmām kā uzņēmums, kurā ir 5 vai 10 eh, darbinieki. Uh, Uzskatu, ka jēdziens MVU tiek izmantots nepareizi, un mums vajadzētu raudzīties uz katru no šīm kategorijām detalizētāk. Paldies! Eh, Paldies! Pirms dot vārdu pašam referentam, es atļāvos arī pats sevi iekļaut runātāju sarakstā. Vēlējos pavaicāt ekspertiem, Kādu lomu tad īsti varētu spēlēt Eiropas finanšu institūcijas? Eiropas uh, eh, investīciju bankai it kā ir 30 miljoni eiro atvēlēti, lai finansētu MVU, bet īsti šī nauda tā kā nenonāk MVU kasēs. Ņemot vērā finanšu krīzi, mēs arī ļoti daudz runājam par to, cik daudz līdzekļi ir paredzēti EIB, un mēs domājam, ka tie ir jāpaukstina. Uh, lai patiešām MVU varētu labāk um, baudīt šos līdzekļus, it sevišķi ņemot vērā internalizācijas pasākumus. Otrām kārtām, kas īsti notiek ar struktūra fondu līdzekļiem? Mēs runājam par 370 miljardiem eiro, kas ir atrodami šajos fondos, un Inovācijas, protams, ir viena no galvenajām prioritātēm, ko vajadzētu finansēt. Vai ir iespējams šos līdzekļus labāk izmantot, lai varētu piedāvāt kapitālu MVU, kas varētu labāk internacionalizēties? Kāda ir jūsu priekšlikuma? Treškārt, par bankām. Izskanēja doma, ka ir dažādi ierobežojumi, arī Bāzēla 3 direktīva vai ir arī, teiksim, tā diferencēta pieeja, kurām iestādēm, kuriem uzņēmumiem ir jāpiešķir kredītu un ne, un kuriem projektiem tie jāpiešķir. Piemēram, ja tiek veikti kāda vidas aizsardzības pasākuma, tad Vācijā kredīti tiek piešķirti pa labi pa kreisi, bet ja tiek runāts par internacionalizāciju, tad nemaz uzņēmumiem līdzekļus saņemt nav tik vienkārši. Gribēju labprāt dzirdēt eksperts, un tagad došu vārdu arī referentam lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja. Dažas piezīmes šai sakarā. Mums noteikti būs šis pašiniciatīvas ziņojums, ko gatavo mūsu komiteja. Tas ir par MVU tirzniecības un investīciju finansēšanu. Un šķiet, ka tas, ko šodien dzirdējām, varētu kalpot par ļoti vērtīgu iedvesmu savotu. Uh, jo šeit mums ir eh, dažādu līmeņu eksperti. Divi pārstāvji bija no ļoti spēcīgām starptautiskām organizācijām, kas ir SA un Pasaules banka. Tālāk bija Eiropas līmeņa organizācijas pārstāvis un mm, Austrijas uh, E, ekonomikas un tirdzniecības e, palātas pārstāvis, tātad dalībās līmenis bija pārstāvēts. Jāsaka, ka viss, ko e, šie eksperti teica, bija savstarpēji papildinoši un izkristalizējās trīs problēmu kopumi. un es gribētu arī mūsu debatu struktūrēt pa šīm problēmu kopām kuras centīšos nodefinēt. Pirmā problēma kopa ir saistīta ar institucionālā ietvara pilnveidošanu, lai uzlabotu darbības vidi MVU. Piemēram, Henrikungs jau pieminēja to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu domāt par jaunu nodibinājumu, eksporta, importa nodibinājumu ar atbilstošajām kredītschēmām. Un vajadzētu izvērtēt, vai tas varētu palīdzēt MVU internacionalizācijai. Otrais problēma kopums varētu koncentrēties uz uh, tiesiskajiem pasākumiem un regulējošo vidi. Izvērtējot to, kāda regulējošā vide būtu jāizveido, lai uzlabotu MVU piekļuvi kredītiem, ieskaitot eh, kredītu nodrošinājumu jo, kā jau kolēģis norādīja, atbilstoši kredīta nodrošinājums ir nepieciešams ilgtspējīgam biznesa modelim. Un trešā, trešais jautājuma kopums būtu atbalsta pasākumi, kas būtu vērsti uz to, lai nodrošinātu kredīt, kreditēšanas iespējas mikrouzņēmumiem. Ar prieku varu norādīt, ka jau pat tik agrīnā stadijā strādājot pie pašiniciatīvas ziņojuma, es konstatēju ļoti līdzīgas lietas tām, par kurām runāja šeit uzaicinātie eksperti. Un visbeidzot, es pilnībā saprotu, ka ne visi MVU ir vienādi, bet Es tomēr negribētu atvērt šo MVU definīciju, jo mēs zinām, ka MVU definīcija ir tehnisks termins, kas ir uh, Eh, jau sen nodefinēts, un es domāju, mēs visi zinām, par ko mēs runājam. Mēs zinām, kas ir un kas nav MVU. Tādēļ, es domāju, nevajadzētu radīt eh, papildus neskaidrību un izmantot esošos iedibinātos tehniskos termīnus. Lai neradītu liekas neskaidrības un pārpratums, tas būtu viss pagaidām. Jāatzīmē, ka šīs prezentācijas bija tiešām e, ļoti iedvesmojošas. Paldies! Paldies, un tagad es došu iespēju atbildēt četriem mūsu ekspertiem, un ir arī komisijas eksperti izteicās, nu, tad došu iespēju ekspertiem reaģēt. došu vispirms vārdu Jotā kungam. Uh, thank you, Chair, and uh, <clears throat> everyone. Uh, actually, <clears throat> uh, frankly speaking, I have... Mm, Paldies, priekšsēdētāji. Godīgi sakot, man nav tādas konkrētas idejas par to, kāda varētu būt eh, finansēšanas eh, struktūra, bet ņemot vērā mūsu neseno projektu rezultātus, tad es domāju, ka MVU izmantotā un izmantojamā finanšu struktūra ir ļoti daudzveidīga, un kā jau Henrikungs teica, ja mēs izstrādātu atsevišķu finanšu struktūru, ņemot vērā atsevišķu MVU eh, finansiālo situāciju, patreiz ir ļoti svarīga. Paldies! Dankeschön, Frau Engel. Paldies, Engels kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Par Eiropas eh, startautisko finanšu institūciju lomu. Es domāju, ka tās tiešām varētu spēlēt milzīgu lomu šajā eh, situācijā, ka MVU ir eh, samazināts kredītu piekļuvas iespējas un Pasaules banka jau izmanto visus tās rīcībā esošos līdzekļus, eh, lai atbalstītu MVU um, starta kapitālu iegūšanai, riska kapitālu piesaistīšanai. Tas ir ļoti svarīgi. Es neesmu īsti pārliecināta, bet eh, ja mm, Eiropas investīcija banka kaut ko varētu vēl darīt attiecībā uz tehnisko palīdzību un investīcijām papildus tam, tas būtu noteikti ļoti vērtīgi. Jūs jau pieminējāt, ka Eiropas investīcija banka domā par eventuālo kapitālu palielināšanu, es domāju, tādējādi viņi varētu darīt daudz vairāk nekā līdz šim. Jo 2008. gada krīzes laikā Eiropas investīcija banka spēlēja ļoti svarīgu lomu nodrošināt finansējumu Eiropas privātajam sektoram. Kas attiecās uz bankām un eh, MVU kreditēšanu, inve, eh, start, starptautisku aktivitāšu uzsākšanai. Es domāju, ka MVU kreditēšana tiek uzskatīta par riskantu tīpaši šajos apstākļos. Un ja MVU uh, domā, teiksim, attīstīt savu, biznesi, savu biznesu m, mm, jaunatīstības valstīs, m, uh, starptautiskā mērogā tas tikai vēl vairāk palielinās šo risku. Tālāk attiecās uz eksporta veicināšanas uh, fondiem. Šķiet, ka patreiz jau dalībvalsts līmenī ir, un arī Eiropas Savienības valsts līmenī ir pieejami dažādi uh, finansēšanas instrumenti. Un tādēļ domāju, ka svarīgākais ir apzināt jau esošo, nevis veidot jaunu finansēšanas instrumentu. Protams, atbalsts eh, tiek nodrošināts, un to varētu vēl vairāk pastiprināt, lai MVU varētu vieglāk tikt galā ar regulējošo vidi, un mūsu ziņojumi vai pārskati katru gadu liecina par to, ka ir iespējams noteikti uzlabot un atvieglot regulējošo vidi MVU it īpaši Eiropā, un es esmu gatavs sniegt referentam konkrēts priekšlikums, eh, kā arī novērojums šajā kontekstā mūsu organizācijā. Paldies, un tagad došu vārdu Künelt kungam. Da. Paldies, priekšsēdētāji! Investīcija banka īstenībā nesniedz tik daudz eh, aizdevumu E, Austrijas uzņēmējiem. Un jāsaka, ka salīdzinājumā ar eirozonu mūsu procentu likmes ir visai zemes, tādēļ uzņēmējiem ir vienkāršāk nauda aizņemties uz vietas. Bet, ja mēs runājam par um, atbildību un garantijām, ir iespējami instrumenti, kad, piemēram, EIB garantijas tiek izmantotas arī Austrijā un šīs e, dažādas iestādes, e, finanšu institūcijas e, pārapdrošina garantijas. Tas ir pietiekami labs instruments, ko noteikti varētu vēl labāk noslīpēt un attīstīt. Un šāds Eiropas garantija fonds varētu būt visai labs, jo ir ļoti daudz finanšu instrumentu, kas tiek izmantot tieši Eiropā. Uh, Un, ja mēs runājam par apvārsni 20, 2020, tad ir iespējams izmantot arī struktūra fondu līdzekļus. Te tika runāts par struktūra fondiem. Komisija gribēja arī labāk diversificēt dažādus instrumentus un. Der Kredit kann revolvierend aus. Eingeschalten. Bin ich zu wenig. Mans mikrofons ir ieslēgts, saka runātājs. Tung, uh... Mēs, protams, varam arī garantiju piešķirt ar atpakaļējušu datumu, tā ir jauna iespēja. Ja runājam par struktūru fondiem, eh, Komisija piedāvājas 11 prioritātes, viena ir inovācijas, eh, vēl eh, viena no, ino, viena no prioritātiem ir arī MVU atbalsts. Ir paredzēta arī jauna uh, atbalsta prioritāti, piemēram, jauniem uzņēmē darbības modeļiem startautiskā līmenī. Par bankām un kredītiem. Es domāju, tas ir saistīts arī ar drošību. Nevis, piemēram, raugoties, kādam mērķim nauda tiek izlietot. Protams, ir jāsaprot arī, kāda reitingi tiek piešķirti bankām. Tas ir vairāk saistīts arī ar Eh, nodrošinājumu un garantijām. Protams, ir arī dažādi starptautiski instrumenti. Austrijā vismaz ar tiem ir gana. Protams, nevar, nevajadzētu būt tā, ka, piemēram, eh, kādam cilvēkam, lai internacionalizētu uzņēmumu, ir jādodas uz Luksemburgu vai Briseli, viņam ir jābūt iespējai pašam savā dzimtenē to izdarīt vai dzīves vietā. Un, protams, ir jāprūpēs, lai arī institūcijas varētu uzņemties daļu no riska apdrošināšanas. Tas bija viss, ko gribēju pateikt. Jā, herzlichen dank. Un uh, äh, als letzten gebe ich den Herrn Hendrik. Paldies, un tagad Hendriks kungs, kā pēdējais. Um, thank you, chair. Maybe... Paldies, priekšstādātāji. Varbūt es pirms atbildēšu uz jūsu jautājumiem, jo, ja sapratu jūs pareizi, tad Jūs vaicājāt, kādu summu vajadzētu atvēlēt eh, Eiropas investīciju fondam. Es domāju, ka tie varētu būt 30 miljoni, bet neviens nezin, uz kurien tas iet. Es godīgi sakot nezinu, kāds bija jūsu jautājuma mērķis. Uh, Tātad jūs, kāds būtu jūsu priekšlikums, lai šo naudu novirzītu tieši MVU? Henrikungā atbilde, es neesmu tehniskais eksperts un domāju, ka mums ir grūti piedāvāt risinājumu šai problēmai. Tālāk, kas attiecās uz jautājumu par to, vai vajadzētu izmantot struktūra fondus, šeit atbildi ir jā un nē. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo struktūra fondi patreiz arvien vairāk tiek izmantoti kā risinājums ugunsgrēka dzēšanai, un uh, tie tiek izmantoti, lai finansētu pilnīgi visu. Bet pēc definīcijas mēs šādu iespēju neizslēdzam tomēr, kā teicu, jāievēro zinām piesardzību, lai struktūra fonda tikt izmantot to sākotnējam mērķim. Un, protams, ir vajadzības arī tādiem maziem vidiem uzņēmiem, kas nav eksportētāji. Tālāk definīcija par MVU. Es pilnībā piekrītu tam, ko Maltas deputāts teica MVU definējuma sakarā, un arī mēs to esam atkārtojuši. Nav, ir, nav iespējams salīdzināt mikro uzņēmumus ar uzņēmiem, kam ir piemēram 250 darbinieki. Mums ir nepieciešami īpaši pielāgot risinājumi dažādiem uzņēmumu veidiem. Un Tas, protams, nav pretrunā ar esošo definīciju, jo esošā MVU definīcija ir un pastāv. To var kritizēt, bet Eiropas definīcija par MVU ļoti skaidri izšķir arī starp mikro uzņēmumiem, maziem uzņēmumiem un vidējiem uzņēmumiem. Un mikro uzņēmumu kategorija tika ieviesta tieši pēc pēdējā šīs definīcijas pārskatīšanas, lai Eiropas institūcijas varētu mērtiecīgi strādāt atbalstot mikrouzņēmumus. Situācijā, kad resursu trūkst, mums ir jādomā par to, lai atbalsts nonāktu pie tiem, kam tas visvairāk ir nepieciešams, vai tas būtu finansiāls vai cita veida atbalsts. Tālāk tas, ko teica komisija, šķiet var to atkārtot atkal, ka nesenais komisijas paziņojums mazi uzņēmumi, liela pasaule vēlreiz liecina par to, ka komisija ir ņēmusi vērā uh, uzņēmēju organizāciju pārstāvu lūgumus, un šajā gadījumā mēs strādājām kopā gan ar komisiju, gan ar uzņēmēju organizāciju pārstāvjiem šī paziņojuma īstenošanas sakarā. Paldies! Engel. Paldies, Engelbrecht, vai jūs gribat vēl kaut ko piemetināt? Yes, shortly. Thank you, thank you, Chair. Jā, pavisam īsi. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pasvītrot Kļūskunga teikto par eventuāli jaunas institūcijas izveidošanas, eh, eksporta īstermiņa finansēšanas vajadzībām. Mēs redzam to kā priekšrocību, ka praktiski ikvienā dalība valstī jau ir institūcijas, kas strādā šādā virzienā, un tādēļ es arī ierosinu izmantot to, kas mums jau ir. Protams, paliek jautājums par valsts atbalstu, un komisija patreiz izvērtē šo situāciju, un tad redzēsim, vai būs kāds izmaiņas arī regulējošā vidē. Otrakārt. Runājot par aizdevumiem MVU, Eiropas investīcija banka pēc mūsu domām ļoti labi kontrolē šo situāciju, jo patreizējā schēmā jau ir iestrādāta šī stimulu sistēma attiecībām starp Eiropas investīciju banku un atsevišķām uh, Uh, bankām, kas kreditē MVU. Interesi, protams, par MVU kreditēšanu ir ļoti liela, jautājums ir tikai par banku kapacitāti. Un visbeidzot par MVU definīciju. Mm, patreiz uh, mēs komisijā esam piesaistījuši arī ekspertu, kas uh, pēta šo jautājumu, bet es piekrītu visiem tiem ekspertiem, kur saka, ka MVU, protams, aptver ļoti plašu uzņēmumu spektru, un uh, šī uh, instrumenta ietvaros mums ir jāstrādā ar ļoti uh, dažādiem risinājumiem, atkarībā no uzņēmuma kategorijas. Paldies, referent kungs, vai jums arī kas vēl sakāms? Pavisam īsi es gribu pateikties visiem ekspertiem un komisijai, kā arī kolēģiem, kur piedalījās mūsu diskusijās. Kā jau teicu iepriekš, šīs diskusijas bija ļoti iedvesmojošas, eh, deva daudz vielas pārdomām un piedāvāja arī vairākus labus risinājumus, ko varētu iekļaut ziņojumā. Un visbeidzot gribētu pateikties arī sekretariātam, kas palīdzēja mums organizēt visu šo pasākumu, kas pēc manām domām bija tiešām ļoti veiksmīgs. Paldies visiem un novēlu jums jauku atlikušo dienas daļu. Paldies referentu kungam. Gribēju sirsnīgi pateikties ekspertiem un ekspertēm par to, ka viņi tomēr atvēlēja laiku, lai ierastos pie mums un piedalītos diskusijās. Liels paldies! Paldies arī sekretariātam par uzklausīšanas organizēšanu un, protams, uh, gribēju pateikt ekspertiem, ka mēs vienmēr esam gatavi jūs uzklausīt, arī gatavi ar jums tikties savos birojos, un ja jums ir kādas norādes, kā mēs varam palīdzēt uzņēmumiem piekļūt kapitālam, lai internacionalizētos, nekautrējieties Eh, atsūtiet mums priekšlikumus, piezvaniet mums, un tas noteikti mums palīdzēs turpmākajā darbā. Paldies! Tagad eh, sēdi pārtraukšu līdz 18.00, un tad pie mums ieradīsies Degukta kungs ar atzinumu par akta. Paldies!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 Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolēģi, gribu jūs atkārtot sveikt. Šīs ir pēdējais uh, sanāksmes cēliens šodien, un kā jau vienojāmies, mums ir tagad iespēja uzklausīt komisāra Kārela Vande Guhta paziņojumu par aktu, aktu un katrs eh, pārstāvs no politiskās grupas varēs izteikties. Tātad pa vienam cilvēkam no katras politiskās grupas. Labi, dodu vārdu komisāram. Mr. Eh, Chairman. Priekšsādātāji kungs, eh, godājumie deputāti. Liels paldies, ka esat mani ieaicinājuši uzstāties pie jums, pieņemot ārkārtīgi svarīgu lēmumu. Rītdien jums būs jāizdara izvēle Tas sastāvēs no divām daļām. Pirmkārt, jautājums ir saistīts ar pamatbrīvībām un pamatiesībām, otrais ir jautājums par nolīgumu saturu, runājot par intelektuālo īpašumu tiesību ievērošanu Eiropā un visā pasaulē. Kā zinat, Eiropa ir lūgusi Eiropas Savienības tiesai sniegt viedokli par to, vai viltošanas novēršanas tirzniecības nolīgums ir savietojams ar līgumiem un īpaši pamatiesību nodaļu. Es atbalstu pamattiesības un pamatbrīvības jau visu savu mūžu, un es uzskatu, ka šajā nolīgumā nav no kā baidīties. Kā jau norādīju, akta nav uzbrukums brīvībai. Tas ir tieši pretēji tiesību aizstāvība. Mēs negribam mainīt iekšējo ties, tiesību aktus, tā saucamo acquis communautaire. Tas, kas šodien ir eh, juridiski spēkā, šodien būs spēkā arī pēc tam, kad akta būs apstiprināta. Kas ir ārpus likama, tāds paliks arī rīt. Bet es zinu, ka citu viedoklis ir atšķirīgs. Tieši tādēļ Eiropas komisija lūdz no Eiropas Savienības tiesa izskatītu akta, jo pamattiesības un pamatbrīvības ir jāinterpretē pareizi. Rīt daļa no jūsu balsojuma atbildēs uz jautājumu, vai aktas iesniegšana Eiropas Savienības tiesā bija pareizs lēmums. Jūs varat lemt, ka parlamentam vajadzētu uh, steigties vai arī nogaidīt, uzklausīt tiesu un pēc tam ņemt vērā visus šos apstākļus. Es nekādā ziņā neatbalstu tiesu valdību, bet jautājumos par pamattiesību un pamatbrīvību pareizu interpretāciju ir iespējams uzkla vērts uzklausīt Eiropas Savienības tiesu. Zinu, ka pagājušo gadu zaļie lūdza tiesu izteikties par šo pašu aktu. Tagad zaļie to vairs neatbalsta, lai arī jautājumi ir tie paši, kas bija pagājušo gadu. Jūsu izvēles pārējās daļas ir saistītas ar nolīguma sastāvu. Par to, kā īstenot intelektuālā īpašuma tiesības. Šobrīd esam ekonomiskās krīzes apstākļos. Ja Eiropa grib veiksmīgu tautsaimniecību, tai vajag eh, uzņēmumus, kas spētu radīt pievienoto vērtību saviem produktiem un iespējams radīt eh, jaunus produktus ir gadījumā, ja intelektuālās īpašumtiesības tiek pareizi aizsargāts un īstenots. Veicot izvēli par to, kā balsot rīt, jums vajadzētu saprast, kādu signālu izsūtīsiet ārpasaulē. Godātie deputāti, gadījumā, ja šaubāties, tad es aicinu jūs novilcināt lēmumu par akta. Uh, ja lemsiet balsot negatīvi attiecībā uz Eiropas Savienības tiesas lēmumu. Gribu jums norādīt, ka komisija tik un tā turpinās esošo procedūru, iesaistot tiesu, jo mums ir tādas tiesības. Negatīvs balsojums neapturēs procesu Eiropas Savienības tiesā. Ja eh, tiesa apšaubīs nolīgumu savietojamību ar līgumiem, tad mēs sāksim raudzīties, kā jautājumu risināt tālāk. Tomēr es sagaidu, ka tā vietā tiesa konstatēs, ka akta pilnībā ir savietojama ar Eiropas Savienības līgumiem. Tādā gadījumā būsim gatavi darīt divas lietas. Pirmkārt, es gribētu paskaidrojumus dzirdēt par akta, piemēram, par to, kā to īstenot digitālajā vidē. Mēs varētu uz to paraudzīties, ņemot vērā diskusijas, ko noturēsiet par likumdošanas priekšlikumiem, ko komisija grib prezentēt parlamentam un padomēji. Vai varbūt mēs varētu paskaidrot papildinoši eh, šo eh, jēdzienu, ko nozīmē tirsniecības mērogs. Es gribu arī apspriest, ko nozīmē dalīšanās ar informāciju, saskaroties ar eh, izaicinājumiem, ar ko saskaramies aizsargājot intelektuālo īpašumu. Tie ir parasti izaicinājumi runājot par intelektuālo īpašumu. Bet sakiet, vai drīzāk mums nevajadzētu runāt par pamatlikumiem, par substantive law un nevis par akta? Tie ir nopietni iemesli, kādēļ mums vajadzētu apstāties un pārdomāt, kas būtu labākais lēmums par akta paturot prātā, kā tālāk virzīsies eh, Eiropas eh, intelektuālā īpašuma tiesības. Tālāk, pēc tam, kad būsim paskaidrojuši šos aspektus, es e, aicinātu Eiropas parlamentu apsvērt vēl vienu aspektu. Vai parlaments to ņems vērā šī e, likumdevēja laikā vai vēlāk, par to lemsiet jūs. Godījamie deputāti, Mēs visi cienām e, individu brīvības. Bet es arī apzinos, ka brīvībai nepieciešams ietvars. Atšķirīgu individu sabiedrībā neviens nedrīkst būt e, pilnībā neierobežots. Brīvību garantē ļoti trausls līdzsvars. Es ceru, ka jūs to paturēsiet prātā, balsojot. Un liels paldies, ka uzklausījāt mani! Ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar. Paldies, komisāra kungs, par šo paskaidrojumu. Jūsu vēstījums uh, ir nepārprotams. Un tagad, kā jau minēja, politisko grupu pārstāvi varēs reaģēt uz jūsu izteikumiem. Mums ir laiks līdz pulkstens 18.30, tādēļ lūdzu visus būt disciplinētiem, lai visiem būtu vienāds iespējas izteikties. ETP ir lielākā grupa parlamentā, tādēļ arī pirmais izteiksies kolēģis no viņu vidus, lūdzu. Uh, th thanks a lot. Lielas paldies, priekšsēdētāji, saka Fjellnera kungs. Paldies, komisāra kungs. Ir zināmas uh, bāžas par akta, diez vai kāds nav pamanījis, ka problēmas pastāv. Un būšu atklāts, es nedomāju, ka komisija ir darījusi gana daudz lai bažas kliedētu. Es uzklausīju jūsu argumentus un priecājos, ka jūs vēlaties problēmas eh, pāanalizēt eh, sīkāk, bet man būtu gribējies, ka šī diskusija būtu sāksies jau daudz agrāk. Nu, bet situācija ir tāda, kā tā ir. Rīt par akta balsosim, un jautājums ir, eh, vai to noraidīt uzreiz, vai nedaudz novilcināt laiku. Domāju, ka jums ir taisnība. Tādā ziņā, ka tiešām būtu šobrīd ļoti sarežģīti norādīt, ka gribam akta atbalstīt, kamēr Eiropas Savienības tiesa vēl to izskata. Tādēļ manis iesniegtie grozījumi es nevaru atbalstīt eh, akta un es eh, grozījumus atsaukšu, jo eh, gala lēmums vēl nav zināms. Bet tas vēl nenozīmē, ka loģiskais secinājums būtu noraidīt akta. Jā, protams, ja mēs to noraidītu, tad daudzi uh, atviegloti uzelpotu, bet tas neatrisināt pamatproblēmu. Mēs visi esam ievēlēti ar vienu atbildību. Tas ir pārstāvēt mūsu pilsoņus un reaģēt uz problēmām, kas pastāv ar viltotām precēm un tiesību pārkāpumiem. Tāpēc es uzskatu, ka labākais risinājums būtu balsot, e, atlikt balsojumu, nogaidīt, uzzināt Eiropas Savienības tiesas lēmumu, un tad komisija pa šo laiku varētu rīkoties, cenšoties reaģēt uz bažām, ko ir pauduši pilsoņi un mūsu kolēģi. Tas nozīmētu tad nevis nogalināt pacientu, bet censties to atveseļot. Paldies! Paldies par jūsu godīgumu un atklātību! Paldies, ka bijāt arī tik lakonisks izsakoties sociāldemokrāta grupas vārdā. Uzstāsies Dēvids Mārtins. Okay, yes, the... Jā, pārstāvot eh, drīzāk sociālistus, kuru vārdā su referents. Pirmkārt, gribu padarīt skaidru to, ka sociālisti neapstrīda aktas mērķus. Mēs piekrītam, ka ir jāaizstāv intelektuālais īpašums un piekrītam komisijas argumentiem, ka Eiropas ekonomiskie panākumi ir atkarīgi no intelektuālā īpašuma. Bet mēs noraidām akta tekstu. Argumenti jau ir uzskaitīti vairāk kārt, bet trīs galvenās mūsu bažas ir šādas. Pirmkārt, mūsuprāt, akta ar mērķi vai varbūt bez mērķa liktu interneta eh, provideriem darboties kā interneta policijai. Mums tas nav pieņemami. Otrkārt, mēs satraucamies, un šo pamatu satraukumam atzīst arī komisija, ka uh, commercial scale definīcija, uh, tirgus mēroga definīcija nav gana skaidra un līdz ar to potenciāli riskanta un bīstama. Treškārt, sankcijas, kas tiek paredzēts ar akta par uh, īpašumtiesību pārkāpumu, ir neproporcionāls. Tādēļ akta noraidīsim. Jautājums saklabājas par to, vai balsojumu vajadzētu novilcināt līdz brīdim, kad zināms tiesas lēmums. Es saprotu, ka ja EPP atbalsta aktu, tad mēs nenogaidīsim, vai e, tiesa e, uzskatīs, ka akta ir e, pret pamatiesībām un pamatbrīvībām. Bet, ja jūs esat pret akta, tad diez vai mums ir jāgaida vispār tiesas lēmums, un mēs varēsim saprast, ka akta ir politisks lēmums, politiski mēs vēlamies akta uh, noraidīt un gribam, lai komisija atrastu alternatīvas eh, risinājums, kā aizstāvēt eh, intelektuālās īpašumtiesības. Paldies! Liberāļi eh, vēl nav ieradušies, tā ir došu vārdu tagad zaļajiem. Thank you. Paldies. Taisnība. Zaļie lūdza izskatīšanu tiesā labu laiku pirms sākās ratifikācija un kad diskusijas vēl notika. Uh, mēs eh, nevarējām atbalstīt eh, visa parlamenta atbalstu šādai izskatīšanai. Eh, jautājums no komisijas tiesai ir ļoti vispārīgs un neuzdod manis, manas grupas, manas komitejas uzdotos jautājumus Rūpniecības komitejā. Vairums parlamenta deputātu jautājumu netiek atbildēt. Ir ļoti slikti, ka komisija nevar ļaut mums vienkārši izdarīt šo politisko izvēlu rodas jautājums, kādu uh, demokrātisku sistēmu komisija te paredz. Uzskat, ka mums vajadzētu pašiem spēt uh, uzturēt šīs demokrātiskās pārunas. Piekrīt Fjellneram, ka mums ir jāspēj uzklausīt pilsoņus, un līdz ar to mums ir jānorāja, jābūt spējīgiem arī izteikt savu nē. Un tāpēc mēs gribētu, lai komisija spētu pieņemt mūsu lēmumu. Tagad EKR grupas vārdā uzstāsies viens deputāts. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāru kungs, ka ieradāties mūsu vidū šodien. M mēs visi uzskatām, ka ir jāuzklaus mūsu pilsoņi. Esmu saņēmis daudz sēpastus, telefonu zvanus, tāpat kā citi deputāti, un vairums zvanu bija no maniem vēlētājiem, bet esmu saņēmis ēpastus no abām pusēm. Daži norāda, ka eh, akti ir ārkārtīgi eh, svarīga viņu industrijai. Man ir, eh, ar man sazinājušies arotbiedrību pārstāvis norādījuši, ka mums ir jābalso par labu aktai, un esam saņēmuši arī pilnīgi pretējs viedokļus, ka pasaules gals būs klāt, ja nobalsosim par labu aktai. Mums ir jāsaprot, kā tālāk rīkoties. Daudz no mums komitejā ir pēdējā gada laikā ir iesaistījušies diskusijās ar eh, komisiju. Es esmu iesniedzis gan kopīgus, gan individuāls jautājums, un mēs esam apsprieduši šīs problēmas, eh, ko uzdod eh, mums vēlētāji, mūsu vēlētāju apgabalu, un mēs esam cenšies rēģēt uz paustajām bažām. Esam līdz šim nogaidījuši un zināmā mērā es nožēloju, ka uh, Tautas partija ir uh, atsaukusi savus uh, grozījumus, jo man šķiet, ka uh, Lange virzās pretim saprātīgam kompromisam. Bet joprojām es uh, gribu saprast, kā, kādēļ mēs tā steidzamies apturēt šo nolīgumu. Mums ir jāpraugās, vai kā tiesa reaģē uz paustījām bažām un kā zaļie un citi jau norādīja, uh, esam konstatējuši, ka visas grupas grib eh, lai, uzzināt tiesas uh, viedokli, kas jau ir pieprasīts. Uh, eh, EKR uh, grupa rīkosies šādi. Es iesniedzu grozījums nogaidīt, lai uzzinātu tiesas lēmumu, bet tad gribu skaidri pateikt, ka pagaidām man trūkst informācijas un man joprojām ir bažas par to, ko nozīmē šīs tirgus mērogs, commercial scale. Es nezinu, vai ir atbildēts uz visiem problēmu jautājumiem par to, ka uh, provideri kļūst par savu veidu internetu policiju. Daudz kas ir atkarīgs no tā, kāds skaidrojums tiks sniegts par to, kā tiks interpretētas šī norma, šis nolīgums vietējā mērogā. Un eh, to eh, tādēļ mans lūgums būtu censties būt saprātīgiem, es aicinātu pieņemt manu grozījumu un lūdzu eh, balsojumā atbalst, atbalstīsim novilcināšanos, mums nevajadzētu apturēt šo nolīgumu jau tagad tie, kas grib no tā atteikties, iespējams, eh, varēs no tiesas uzklausīt argumentus viņiem par labu, vai arī tieši pretēji. Vēlāk mēs varēsim balsot zinot, vai vajadzētu uh, atsevišķi mums pret to iebilst, vai visam parlamentam uh, balsot pret nolīgumu. Es aicinu uzzināt tiesas lēmumu pirms balsojam. Viens no iemesliem, kādēļ komisija vērsās pie tiesas, bija tas, ka mūsu pilsoņi, mūsu vēlētāji caur mums, kā deputātiem, lūdza rīkoties, izmantot savas pilnvaras un pieprasīt vēršanos Eiropas Savienības tiesā, lai uzzinātu tās viedokli. Uh, Paldies! Vai kāds ir ieradies no Alta grupas? Vai jūs esat gatavi uzstāties? Rinaldī kungs? Grazie, prezidente. Eh, nostro è stato un grupo. Paldies, priekšsēdētāji. Desse a sua volta. Es gribu pateikt, ka Eiropas parlamentam eh, no savas puses patiešām bija uh, eh, jāpalūdz, lai Eiropas uh, Savienības tiesa izskata šo jautājumu mēs īstenībā bijām daudz aktīvāki, mēģinot apkopot pēc iespējas vairāk informācijas nekā komisija. Mēs balsojām, bet īstenībā balsojumā zaudējām. Ja mēs atcelsim balsojumu, jeb ja pareizāk sakot, pārcelsim balsojumu par nolīgumu, līdz ar to pārcelsim balsojumu par Martinkunga ziņojumu uz vēlāku dienu, uh, Mums ir jāsaprot, kā to uztvērs pilsoņi. Mums ir bijušas ārkārtīgi garas debates. Jau divus gadus mēs par to diskutējam. Bija neskaitāmas sēdes, bija komiteju sanāksmes, arī grupās par to runājām. Un es gribēju teikt, ka komisija īstenībā bija ļoti kooperatīva, sniedz mums visu informāciju, ko mēs lūdzām, un mēs tā tad nevarētu teikt, ka komisija neievēroja caurskatāmības principu. Bet joprojām ir vēl daudz neatrisinātu jautājumu. Un ņemot vērā intensīvās diskusijas, kas notika, mēs, protams, gaidām arī tiesas spriedumu, un varbūt, ka spriedums varētu šo to atrisināt, vai vismaz eh, mums eh, ļaut uz lietām paskatīties savādāk. Es nedomāju, ka ja mēs šo jautājumu pieņemsim vēlāk, eh, tas norādīs uz Eiropas parlamenta vājumu. Mums noteikti vajadzētu pārcist pārcirst šo gordiem mezglu, un es eh, ļoti labi pazīstu savas politiskās grupas eh, pozīciju. Es arī zinu, ko domā ēnu referenti citās komitejās, viņi jau ir izteikusies. Un arī Alde grupā pietiekami plaši par to esam diskutējuši. Stampa dello stesso presidente dell'Alde, noi non abbiamo un ALDE grupas priekšsēdētājs arī mūsu pozīciju vēlreiz atkārtoja preses konferencē. Tādēļ mums rītdien vajadzētu izteikties arī par Martina ziņojumu. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu kādam deputātam no GUE politiskās grupas. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, eh, komisāra kungs, ka jūs ieradāties, lai paziņotu par to, kāda ir komisijas pozīcija. Ja nu kaut ko akta ir panākusi, tad tās ir šīs uh, plašās debats un ažiotāži visā Eiropas Savienībā un ārpus tās teritorijas. Un Eiropas parlaments bija īstenībā viens no celmlaužiem, kas uzsāka šīs plašās debates par to, uh, kādas tad uh, implikācijas, jeb sekas sev līdzi nesīs akta pieņemšana. Uh, Protams, jāsaka, ka digitālo tiesību aktīvisti ir ļoti um, nepārprotam pauduši savu viedokli, jo viņi uzskata, ka akta varētu ierobežot cilvēku demokrātiskās tiesības. Jāsaka, ka mēs esam tiešā veidā ievēlēti pilsoņu pārstāvji Eiropas parlamentā. Rītdienas balsojumā apvienoto kreiso pārstāvji balsos saskaņā ar mūsu pilsoņu lielākās daļas vēlmēm. Es domāju, šis nav pareizais brīdis, lai uh, gaidītu kārtējos citātus uh, par to, kādas izmaiņas ir jāpiedāvā līguma tekstā, vai lai uh, atkal gaidītu, ka kāds mums uh, izstāstīs kādas juridiskās fineses. Mēs uzskatām, ka šāda regulatorā koncepcija nav nepieciešama šādā formā. Īstenībā. Uh, ar akta palīdzību daži gribēja uh, uzspiest kontroli lielākajam vairākumam. Ir ļoti jauki, uh, ka jūs esat šodien pie mums ieradies, bet uh, mums ir paredzēta arī vairāk semināru. Es ceru, ka jūs mm, atnāksiet arī uz tiem. Un es lūkšu kolēģus beidzot pielikt punktu šim bezgalīgajam stāstam, tad, kad uh, rītdien ir paredzēts balsojums Inta. Un cerams, ka plenārsēdē jūs darīsiet tāpat. Paldies! Paldies! Tagad ir izteikušies vispolitisko grupu pārstāvi. Un jūs reaģējat uz komisāra paziņojumiem un saskaņā ar mūsu vienošanos. Esam beiguši sanāksmi, gribēju visiem pateikties un Domāju, ka varbūt dažam, ko, dažam labam kolēģim šīs diskusijas palīdzēja izdomāt, kā tad rīt balsot, un es ceru, ka rītdien mēs arī e, pieņemsim atbildības pilnu lēmumu. Un novēlu jums e, jauku vakaru. Paldies, tiekamies rīt!